Państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Dāmas un kungi, sveicu jūs šajā pēcpusdienas sanāksmes cēlienā. Sāksim darbu. Nu, parasti mēs sākam pēcpusdienas cēlienu trijos, bet, nu, tā kā mums ir tiešām daudz darāmā, daudz vielas pārdomām un diskusijām, piesātināt darba kārtība, tad, nu, Sakarā ar to pieņemam lēmumu sākt maķinīt ātrāk, proti pustrijos šoreiz. Pieļauju, ka varbūt ne visi kolēģi par to ir saulēcīgi informēti. Un varbūt, ka kā viens otrs deputāts domā, ka mēs sākam darbu trijos un tādēļ es ceru, ka ieradīsies ar kavēšanos. Nu, es atvainojos, ja kāds pārpratums, bet nu, tagad nu gan ķersimies vairs ne pie ragiem. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū Žao Figureido kas ir eh, revīzijas palātas eh, loceklis, kurš mums iepazīstinās ar um, revīzijas eh, palātas atzinumu par KLP nākotni, komisijas priekšlikumiem tātad, kas saistās ar kopējās lauksainsības politikas nākotni pēc 20. gada. Šie, šis atzinums tika publicēts 7. novembrī. Un, protams, tas ievērojami ietekmēs to, ko mēs veicam šeit, ietekmēs gan uh, parlaments darbu, gan arī lauksaimnieku dzīvi. Un revīzijas palādes atzinums ir sevišķi svarīgs mums, deputātiem. Tas tam dēļ, ka revīzijas palāta ļoti um, ievērojami ietekmē mūsu diskusijas. Nu, no rīt cēlinās pējām par diviem priekšlikumiem, kas saistās kā pie nākotnes. 15. sājienā ķersimies klāt vēl vienam atzinumam par vēl vienu tiesību aktu. Un revīzijas palātas uh, atzinumā viņš tiek augstu vērtēt šeit mūsu namā, mūsu institūcijā. Mums ne visi vienmēr varbūt ir optimāli, bet katrā ziņā mūsu sadarbība, tādā sadarbības ziņā var sacīt tikai to labāko par revīzijas palātu. Un, eh, un varbūt vajadzētu pasvītrot tos būtiskos punktus, kas ir saistām ar reformas īstenošanu, un mēģināsim es paskaidrot, kāda ir lauksaimniecības un KLP specifika, lai jūs varētu uh, Eh, to, uz to palūkoties ar jaunām acīm. Es apsveicu uh, eh, Hogana kunga klātbūtni šajā sanāksmē, kurš arī uh, uzstāsies pēc Figueredo kunga un sniegs arī savu skatījumu attiecībā uz revīzijas palātas ziņojumu. Bet tagad es domāju, kā mēs varam ķerties pie lietas. Uh, Un, uh, Godājumie runātāji, ja jūs spēsiet iekļauties 15, 15 minūtēs, būtu ļoti labi. Pēc tam es došu vārdu komisāram un, protams, es sveicu arī visas pavadošās personas eh, mūsu revīzijas palūdz pārstāvjiem. Un tagad, beidzot, es domāju, ka mēs varam ķerties pie šī darba kārtības eh, pirmā punkta vārds revīzijas palātas eh, pārstāvis. Paldies, eh, priekšstādētāji, pirmām kārtām vēlos pateikties jums par to, ka uzaicinājāt revīzijas palātas pārstāvis. Tiešā veidā iepazīstināt jūs ar mūsu atzinuma saturu. Mūsu atzinums tāda par jaunajām KP regulām nākotnē. Un tās ir eh, arī mūsu saistības piedalīties šāda veida diskusijās. Bet, nu, līdz ar tam arī ir eh, patiesa prieks te, tikties ar jums un uzņemt sakars un, un tā tiešā veidā diskutēt ar deputātiem. Mēs tiešām apzināmies eh, to, cik svarīgas ir šīs jaunās regulas. Apzināmies to tādēļ, ka KLP sastāvdā nu, mm, lauvas tiesu no Eiropas Savienības budžeta. Ja? Līdz ar to revīzijas palāta ir pienākums uzraudzīt tā sīki līdz galam visu saprast, visu to, kas eh, saistās ar šīm regulām. Un es lūgtu jūsu uzmanību arī šādai PowerPoint prezentācijai, ko izmantošu savā runā. Un sākumā vēlos izcelt, kas tad eh, ir pamats mūsu atceļumam kas kalpo par pamatu mūsu atzinumiem, jo mēs eh, neesam eh, politiski iestāde. Jūs, protams, tāda esiet. Jūs esat eh, politiski atbildīgās personas, bet no savas puses izcelšu, kas tiek izmantots par pamatu revizijas palātas atzinumiem. Pirmkārt, tātad uh, sabiedriskās politikas, politiskās politikas uh, apsvērumi. Skatāmies, vai pareizi ir definētas sabiedrības vajadzības. Uh, vai tās ir pietiekami labi definētas un ar attiecīgo tiesību aktu palīdzību arī ir izcinātas. Tālāk raugāmies arī, vai eh, konkrētajā politikā ir vērojami skaidri mērķi. Tātā gadījumā runājam par kopējo lauksainicības politiku. Un tad raugāmies, vai šīs eh, politikas eh, mērķi ir labi definēti. Skatāmies, vai attiecīgie principālīgs process ir ir gan labi projektēt, izstrādāt un, un vai ir apzināta rezultāta un iespējamā ietekme. Un mums tiešām ir tas, vai mehānisms, atskatīšanās mehānisms ir korekts un vai tas atbilst vispārīgajiem finanšu pārvaldības principiem. Nu, tie lūk ir tie pamatu pamati, uz kuriem balstām ikvienu mūsu atzinumu. Nākamais. Mēs raugāmies, kā šī konkrētā politika ir uh, saskaņota ar citām politikas jomām, cik tā ir konsekventa. Raugāmies, vai jaunā lauksaimniecības politika ir nu, tā teikt, sakarīga un konsekventi atbilst citām politikas jomām. Un visbeidzot, tāpat savus atzinumus Alaša balstam arī uz uh, iepriekšējiem uh, revīziju rezultātiem. Tātad, jā. Ja, izstrādāt jauno politiku, pa pamatu ņemt eh, kādu eh, jau esošu politiku vai, vai instruments, raugāmies, kā tos iepriekš esam izvērtējuši, un atgādinām tad jums mums iepriekšējos eh, atklājumus un atzinumus. Tāpat arī atzīmē, ka mūsu atzinuma pamats ir meklējums dibināšanas līgumos. Tātad gan komisija, gan parlaments ir pieprasījis mums līdzīgus atzinumus sagatavot. Es stādīšu priekšā jums mūsu atzinumu tādās divās, divos pieejamības. Pirmkārt, sākšu ar uh, KLP, lauksaimniecības politikas tātad uh, definīciju, vai tā ir gan labi aprakstīta šajos tiesību aktos, un pēc tam, tā kāds tad jaunais uh, um, šis politikas izpildes modelis. Tātad pirmā daļa, KLP definīcija, apraksts. Un, ko tad šeit esam noskaidrojuši? Pirmkārt, mums izskatās, ka šajā jaunajā KLP vīzijā nav tādas skaidra ilgtermiņa mērķa, ilgtermiņa vīzijas. Mēs nesakām, ka trūkst eh, pētījumu, ka trūkst eh, kaut kādu iespējamu scenāriju, tātad um, kādu iespējamo modeļu. Tādu netrūkst, eh, bet uh, nav skaidrs, uh, uz kādu konkrētu scenāriju vai, vai, vai modeli balstās šis jaunais KLP un attiecīgi no tā izvietošie instrumenti. Uh, Otrais vēstījums, ko vēlos uzsvērt saistībā ar šo mūsu atzinumu, ir tas, ka īsti neatrodam tādu striktu, robustu ekonomisko pamatojumu, ja pierādījumus tātad svarīgākiem instrumentiem, uz kā tad tie ir balstīti. Jo sevišķi neredzam šos robustos ekonomiskos pamatojumus attiecībā uz to, cik lielu lomu šajā sistēmā spēlē tiešmaksājumi. Es negribu teikt, ka trūkst datu. Nē, datu ir pāri pārējiem, ir eh, dažādi argumenti ir pāri pārējiem. Bet šeit neredzam tādus viennozīmīgus argumentus, kas liecinātu par labu tam, ka visi KLP instrumenti būtu jāsaglabā. Man tiešām jāsaka, ka nu, tāda, tāda tāds jaunais KLP faktiski saglabā vairumu vecāku KLP instrumentu. Otra lieta, ko vēlos uzsvērt, eh, mūsuprāt, vidas un klimata ambīcijas, kas ir komisijas tātad tā, tāds viena no misijām, tad šie mērķi nākotnē būs atkarīgi no dalību valstu izvēlēm un komitejas izvērtējumu. Un pat labi, mēs vēl nevaram spriest par to, kā tad komisija izvērtēs dalību valstu veiktās izvēles šajā jomā. Mēs precīzi nezinām tātad šis vērtējuma kritērijus, precīzi nezinām, kā tad nākotnē šis izvērtējums tiks veikts. Un tādēļ mēs domājam, ka 40% pienesums no KLP, tātad klimata un vidas mērķu sasniegšanai, nu, pat labāk izskatās uh, nu, diezgan tāds um, nereālistisks. Un šādu atzinumu, šādu viedokli mēs balstām uz mūsu līdzinējo iepriekšējo atzinumu uz iepriekšējiem tātad revizijas pārēdas darba rezultātiem. Ceturtais arguments - līdzfinansējuma likmes eh, īstenībā atspoguļo Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Es pievienotā vērtība ir būtisks jaunās politikas eh, koncepts dažādās politikas jomās, un mēs eh, nu, neredzam tādu skaidru saiti starp šeit piedāvātajiem līdzfinansējuma rādītājiem likmēm un eh, attiecīgo eh, Eiropas Savienības eh, iespējamo pievienoto vērtību. Un visbeidzot, ir kāds jaunajā kāpē ir tāds, kāds pavisam jauns elements, saucamot ar patreizējo kā, KLP. Tā, tās pie, maksājuma ierobežošana, tas vēl ir skapings, maksājuma griesti. Un šie griezti lieliem uzņēmumiem to ietekme būs visai ierobežota ja um, maksātā un nemaksātā darbspēka izmaksas tiks uh, izslēgtas no šiem grieztiem, no šī kapinga. No otras puses, iekļaujot uh, darba spēka uh, izmaksas aprēķinos, kritīsies uh, vēlamais šī kapinga um, grieztu efekts, ietekme. Nu, lūk, tās ir tās pamatēzes, ko mēs um, esam apzinājuši saistībā ar KLP definīciju. Tālāk, uh, kas attiecas uz politikas eh, realizācijas, jeb izpildes modeli. Domāju, runājam par pašu KP kā politikas jomu. Nu, kā līdzīgi politikā tur nekas daudz nav mainījies, kā es sacīju, vairums instrumentu paliks spēkā. Tāpat arī um, budžeta apjoms uh, vairāk mazāk sam, sa, saglabāsies. Uh, Un par KPR realizācijas modeli tur gan ir vērojams diezgan ievērojams izmaiņas, kas balstās uz četriem, četriem jomām, četriem tādiem konceptiem - subsidiaritāte, izpilde, vienkāršošana un atskaitīšanās. Likumā rīcībā nav daudz, tagad man atlikušas vairs tikai kādas 5-6 minūtes. Tādēļ runāšu tikai par šo darbu spēli, performanci un atskaitīšanos jeb atskaita spēju šajās regulās. Tā par rezultātiem par šo darbu izpildi. Mm, mums, protams, ir tāds diezgan labs pagrieziens par labu uz rezultātiem balstītu sistēmu, tātad politikas mērķu izpildē. Kopumā šāds pagrieziens tiešām nav peļams, bet mūsu prātā priekšlikumā nav iekļauti uh, visi nepieciešami elementi, lai nodrošinātu šās sistēmas darbību. Pats pagrieziens pats par sevi labs, bet mēs šeit redzam, ka iztrūkst daudz svarīgu elementu. Un kādēļ tad eh, šādi elementi iztrūkst? Kas tad ir būtu šie elementi? Nu, mūsuprāt, pirmkārt, skaidri, specifiski un kvantificējami savienības mērķi, pēc kuriem var eh, mērīt rīcību politikas panākumus. Ja vēlamies eh, uz mērķiem balstīt politiku, nepieciešami mērķi. Un, lai par šo mērķu izpildu, darbu izpildu, nepieciešami kvantificējami mērķi. Ja tāda nebūs, un tad kā jūs varēsiet eh, izmērīt un apzināt eh, gūtos rezultātus? Tas, lūk, ir jautājums. Otrakārt, kā tad vēl iztrūkst šajā sistēmā? Iztrūkst skaidrs saites starp mērķiem un, un uh, rezultātiem. Un treškārt, eh, ir nepieciešams tāds pilns eh, indikatoru un, un eh, rezultātu komplekts. Un nu, šajā priekšlikumā figurēs zinām indikatori, bet kā mēs to uzsveram mūsu atzinumā un pielikumā mūsu atzinumā, mēs tātad skaidri uzsveram, ka nu, šeit ir krietni jāpiestādā lai um, redzētu, kāda ir lai šis indikatoru um, kopums būtu tāds labs un robusts. Nu, tik tālu par šo um, modeļu uh, izpildes uh, mehānismu. Tagad par uh, skaitīšanos. Mm, uh, jautājums, kas mums uh, sevišķi rūp, un es ceru, ka arī parlamentam tas uh, būs uh, tikpat svarīgs kā, kā mums, tātad jums deputātiem. Mūsuprāt, um, šī priekšlikuma pieņem, šo priekšlikumu pieņemšanas gadījumā vājināsies atskaitīšanās satvars, e, mehānisms kādēļ? Nu, tādēļ, ka um, vienlaik tātad atzīstot to, ka šeit ir zinām pozitīvi elementi, komisija būs jāpārbauda tātad e, kontu adekvātums, e, precizitāte un pilnīgi, pilnīgums. Un mēs nezinām, kā īsti šī regulā tad to nodrošinās. Bet mēs uzskatām, ka komisija nespēs um, apliecināt un, un tātad, uh, uh, pārliecināties vairumā izdevumu gadījumu vai um, maksājumu gala izmantotājiem ievēro visus tiesību aktus, uh, kā pēc strateģiskos plānus un uh, citus Eiropas Savienības tiesību aktus. Ka varbūt nav problēma ar, ar kontiem, bet ir problēmas ar, ar to, lai pārliecinātos, ka uh, gala darījumi, transakcijas tiešām ir bijuši legāli, juridiski un, un, un uh, pareizi. Kādēļ šāds viedoklis revīzijas palātē? Atgādināšu jums, ka mēs runājam par finanšu noteikumiem, vispārīgiem finanšu noteikumiem, ko apstiprinājis arī parlaments. Konti ir jāizvērtē neatkarīgiem auditoriem, eh, reviz, revizoriem. Uh, Tur ir šajā atzinumā jāatzīst, vai izdevumi ir juridiski pamatoti un, un precīzi, pareizi. Nu, ko tad mēs redzam? Mēs redzam, ka KLP tēriņos nākotnē būs tādi divi izdevuma veidi. Pirmkārt, izdevumi, kas ir ārpus KLP strateģiskiem plāniem. Un tāpat arī būs izdevumi, kas ietilps KLP strateģiskajos plānos. Mm. Pirmajā, pirmais sastāvda 2% no KP izdevumiem tikai, un savukārt otra veida izdevumi sastāvda 98% no KP kopējiem izdevumiem. Runājot par šiem 2%, nu, tur nav nekāda problēma. Jūs kopā ar komisiju jums ir viss iespējas pārbaudīt, vai izdevumi ir uh, juridiski pamatoti un, un pareizi, un tur viss ir kārtībā, tur nav nekāda problēma. Savukārt, Runājot par šo otro izdevumu sadaļu, kas, eh, kas ir līdz pat 98% no kopējiem KLP izdevumiem, mēs redzam, ka izvērtējums tiks eh, veikts un, un eh, rezultāti tiks apzināti. Jā, ir par, ievērot pareizi saskatīšanās procedūru, ja pareizi rezultāti. Nu, labi, jā, rezultāts tas tik tā viss būtu labi. Bet uh, otrs elements šeit šajā izvērtēšanā būs tāds, ka tiks izvērtēta pārvaldības sistēma vai, vai pārvaldības struktūras un, un pamata tātad, savienības prasības ievērotas, kas pats par sevi jau nav slikti, bet, bet nākotnē jums nebūs nekāda ziņa par to, vai galā lietotāji, izmantotāji ir ja tiešām ievērojuši visas Eiropas Savienības normas un noteikumus. Nu, šādas iespējas par to apliecinājums no, jūsu, no viņa puses, eh, balstoties šo sistēmu nākotnē, pieejams nebūs. Mums tas ir svarīgi, jo, jo parlamentiem būs jāapstiprina specifiski noteikumi attiecībā uz to, ka gala saņēmējiem, kas gala saņēmējiem būs eh, jāievēro. Mums ar to parlamentam, nu, vismaz tā es domāju, tāds ir revīzijas palēdz eh, uzskats un viedoklis. Uh, Ja mums būtu jābūt par pienākumu zināt un pārliecināties, vai parlamentā apstiprinātās eh, normas un noteikumi, lai valstīs eh, izdevuma gala stadijā tiek ievēroti. Nu, tādēļ mēs eh, uzsveram, ka, nu, lūk, nav iespējas neakarīgiem autoriem vai revisoriem pārliecināties par to, vai maksājumi, kas tiek izmaksāti gala saņēmējiem, ievēro savienības tiesību aktus un attiecīgos KLP strateģiskos plānus, ko pieprasa ES likumdošana. Nu, tāds lokam mūsu viedoklis, to ir darām jums zinām. Protams, jums pašiem tad ir jātiek skaidrībā, vai jūs to vēlaties vai ne. Bet vai jūs, ja jūs nevēlaties nonākt šādā situācijā? Bet savu no otras puses, ja vēlaties, lai jums būtu šāds pārbaudas mehānisms, tad es jums kā, kā revidents vecātu kā dēļ jūs neapstipriniet no mums attiecībā šiem galvas saņēmējiem. Nu, respektīvi, jā, kāda iemesla pēc tam vispār, ja kāda noteikuma attiecībā uz viņiem ir domāta, ja jūs beigās eh, nepārbaudiet, vai viss ir kārtībā, kāds ir šo noteikumu mērķis? Vispēcot vēlos um, norādīt uz starptautiskiem audita standartiem, ko ievērojam mēs, arī visīs palāta, um, sakojot um, saviem līgumiem un, un, un standartiem. Uh, Mēs, protams, veicam izvērt, riska izvērtējumu, jo nav regulāri ir riska izvērtēšanas procedūras. Tāpat arī ir uh, kontroļu testēšanas veidi, tie tur pastāv, mums ir nepieciešamas arī saturīgas procedūras, tā skaitā testi, kā mēs pārbaudam analītiskās tātad, uh, uh, procedūras. Un šīs uh, detalizētās procedūras uh, regulās nefigurē, un tā arī mūsu acīs arī ir problēma šajā skaitīšanās sistēmā. Mums ir nepieciešams tādas uh, padziļinātas, uh, detalizētas procedūras uh, attiecībā uz uh, nekrīgiem auditoriem, attiecībā uz uh, izdevumiem, kas ir ārpus uh, kāpjasaiskajiem plāniem. Uh, uz izdevumiem, kas, attie, kas saistās ar šiem diviem procentiem no KLP izdevumiem, kas ir ārpus strateģiskiem plāniem, tā tiek pieprasīta šajā gadījumā, kur 98% nav. Tad mēs KLP pārējiem no modeļa, kas balstās uz atbilstību, uz modeli, kas balstās uz konkrētiem rezultātiem. Es jums sacīju, ko tur var izmantot. Bet nu, šī, šī pārējai ne, nepieciešamība pārbaudīt uh, um, juridiskos aspektus un, un precizitāti, kas izriet no ES regulām, nebūs toši komisijai. Ja? Pamat transakcijas vairs nebūs maksājumi gala saņēmējiem, bet tikai naudas pārvešana uz dalību eh, valstī, naudas pārvedums uz dalību valstīm. Nākotnē mēs varēsim izkontrolēt uh, transakcijas starp komisiju un dalību valstīm, bet savukārt kā KLP mm, naudai tiek eh, tērēta dalību valstīs, to pārbaudīt būs sarežģīti. Paldies par uzmanību! netērējuši mūsu dārgo laiku, jo tā esmu pārsniedzis eh, laiku, kas eh, bija atvēlēts manai, manai runai, proti 15 minūtes. Paldies, priekšstādātā! Bardzo dziękujemy! Liels paldies! Tiešām ārkārtīgi izsmeļoša, skaidri saprotama prezentācija. Un paldies jums arī, kā tik eh, rūpīgi ievērojāt runāšanas laika disciplīnu. Nodošu nu, vārdu komisāra kungam. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Liels paldies eh, priekšsēdētāji, cienījamie eh, Eiropas parlamenta deputāti, eh, Agureido kungs, dāmas un kungi. Man ir paties prieks atklāti reaģēt uz Eiropas revīzijas palātas vērtējumu par mūsu piedāvāto KLP nākotnēji veltīto pārskatu. Es un man, mani darbinieki Alež ir bijuši labās attiecībās ar Eiropas revīzijas palātu. Mums ir bijusi lieliska komunikācija, kaut arī atsevišķos brīžos no malas tas tā var arī neizskatīties, bet eh, jūs par to varēsiet pārliecināties. Protams, protams, man ir ko piebilst, jo šeit ir daudzi momenti, kuriem uh, nepiekrītu. Vispirmkārt, jāteic, ka uh, esmu vīlies, uh, ka pirmām kārtām šis, šis ziņojums, šis pārskats tika nopludināts, kāds to izdarīja, un tā, tikai tad mēs to oficiāli saņēmām. Un, nu, tā teikt, ūdens jau bija izliets, un to vairs sasmelt nebija iespējams un norādīja uz atsevišķām jomām, nepamatoti uz kaut kādiem trūkumiem, un komisija ir godprātīgi strādājusi, rūpīgi iepazinusies ar revizijas palātas vērtējumu, un tas atbilst mūsu sākotnējiem pieņēmumiem. Līdz ar to mēs atraid, noraidām vairākus revizijas palātas slēdzienus, ko cita starpā esmu darījis zinām arī rakstiski revizijas palātā un arī šīs darba grupas, šīs komitejas vadītājiem. Uh, Eh, un šo mm, pārpratumu pamatā ir eh, aplama eh, komisijas iecer interpretācija, kas ir ļoti skumji, ņemot vērā to, ka mm, revizijas palāta ir, ir, ir ārkārtīgi kompetenta struktūra, un līdz šim šādas sūdzības mums nav radušās. Pagājušā gada janvārī revizijas palātas delegācija pavadīja veselu dienu manā ģenerāldirektorātā iepazinot iepazinās ar mūsu darba metodēm un specifiku, iepazinās ar to, kā mēs eh, strādājam ar faktos eh, balstīto pieeju. Un eh, turpmākajos mēnešos notika cieša, ļoti atklāta, sirsnīga tāda Mm, godīga uh, sadarbība. Un uh, šī gada oktobrī rakstīju uh, revīzijas palātai vēstuli, kurā īsumā izklāstīja komisijas priekšlikumu galvenos pieturas punktus, kā arī to, kāpēc mēs piedāvājam šo te New Delivery modelu, kura pamatā būtu veikums, subsidiaritāte un vienkāršošana. Un tā kā šī revīzijas palātas in, secinājumi tagad ir nonākuši uh, Eh, atklātībā, nepamatoti apsūdzot eh, komisiju kaut kādās nepilnībās. Eh, tagad mums ir jāmēģina no šīs situācijas izklūt, izkļūt. Nu, piemēram, tādos jautājumos, kā tiešmaksājuma loma lauksaimnieku ieņēmumu atbalstīšanā, lauksaimniecība un lauko vīde kā sabiedriskā labuma produkts, labākā, labāka likumdošana. Eh, nu, piemēram, vides un eh, klimata eh, jomas ambīcijas. Es kategoriski atraidu uh, revizijas palātas secinājumu šeit, ka būtu nepieciešami kaut kādi uh, nepārprotamāki mērķi, orientieri uh, šeit kādu pasākumu um, formulēšanā. Mēs uzskatām, ka esam to izdarījuši, ka piedāvājam šādus objektīvus atskaites punktus šajā jaunajā izpildes modelī. Mums ir gluži jauna, zaļa, vidē draudzīga arhitektūra pirmajā pīlārā, kas attiecas kā uz dzīvo dabu, floru un faunu, jaunas eh, obligāti īstenojamas ekoshēmas pirmajā pīlārā, eh, klimata un vides eh, vadības komiteju lomu un arī finanšu atbalsts ir būtiski palielināts, turklāt garantēti norobežots no pārējām, pārējām izdevumu līnijām. Dalībvalsts, protams, ir tiesīgas īstenot citas intervences, lai sasniegtu savus, savus uzņemtās saistības vides un klimata jomā. Vai tas būtu pirmais pīlārs vai otrs? otrais. Daudz esoši mehānismi ir spē, tagad padarīti spēcīgāki. Pirmais pants, piemēram, noteica, ka dalība valstis raugās, uh, lai efektīvākā veidā tiktu sasniegti, sasniegts jo, uh, uzdevumi vides un klimata jomā. Tāpat arī jauni papildu bonusi par īpaši, īpašu veikumu klimata jomā, tāpat arī klimata mērķu šis tā, mainstreamings tagad tiek īpaši atbalstīts jau esošajā daudzgadu finanšu schēmā un tas sasaista eh, Eiropas eh, vides un klimata eh, apņemšanās un, un, un saistības daudz ciešākā veidā ar mūsu lauksainiecības politiku. Tāpat arī mums tiek izvirzīti pārmetumi finansiālā atbalsta jautājumos lauksaimniekiem. Atgādināšu jums, ko noteica 39. pamatlīguma pāns. Tas definē KLP Eh, mērķus, proti nodrošināt adekvātu eh, dzīves kvalitātes līmeni lauku eh, iedzīvotājiem, lauko dzīvojušiem pilsoņiem, dodot viņiem iespējas ar lauksaimniecisko darbību nopelnīt pietiekam savai iztikai. Un Mm, tradicionālo KLP atbalsta pasākumu, to starp uh, tiešmaksājumu uh, turpināšanai, ir uh, objektīvs, objektīvs pamats, objektīva argumentācija un nav pamata apgalvojumiem, ka tas būtu kapitāli jāreformē. Revizijas palāta tāpat arī ignorē mūsu apkopotos faktus, datus par lauku, lauksa, lauku saimniecību vidējo ieņēmumu līmeni. Ir veikts ietekmes izvērtējums, kas skaidri norāda uz to, kāds ir šis ieņēmumu līmenis pa saimniecību tipiem, uzskatām pierādot, ka ir būtiski eh, jāpalielina atbalsts eh, lauku eh, saimniecībām, lai lauki neizmirtu un būtu dzīvotspējīgi, darboties spējīgi un konkurētspējīgi. Tāpat arī esam mm, izdevuši vairākus, vairākus izdevumus, kurā, kurā argumentējam ar skaitļiem, statistikas datiem savu priekšlikumu pamatotību. Turpretī revīzijas palāta to ignorē šos mūsu izdevumus, šo mūsu apkopoto statistiku un ar mūsu apkopotajiem skaitļiem pat neoperē. Un, lai aplūkot situāciju laukos, pievēršas kaut, kādām, kaut kādiem citiem parametriem, mm, ko valstis ir noteikušas. KLP pakāpeniskas apturēšanas un mazināšanas plāns, šī iecera scenārijs arī tika aplūkots pagājušā gada sākumā. Tas bija mūsu pienākums šādu scenāriju formulēt institucionālu apsvērumu dēļ pēc tātad regulējošās analīzes padomas ieteikuma. Pamatlīgums, kā jūs zināt, skaidri noteica, eh, ka īstenojama un kā īstenojama kopējā lauksainiecības politika un kādi ir tās uzdevumi. Proti garantēt uh, adekvātu uh, iztikas līmeni lauku iedzīvotājiem. Šeit nekas nav sacīts par tādiem iedzieniem kā food security, tātad garantēt apgādi ar pārtikas produktiem. Uh, vai citiem. Eh, mūsu ietekmes izdevumā ir vairākas atsaucas uz eh, apvienotā pētījuma centra eh, izdarītajiem slēdzieniem. Un mūsu uh, mērķis uh, skaidri norāda uz to, ka uh, de facto tātad status quo scenārijā lauksaimnieku ieņēmumi būtiski kritīsies, novedot pie tā, ka lauki iztukšojas, lauksaimniecība kā nodarbi pamet arvien lielākas, lielāka lauka iedzīvotāja daļa un tas nav vēlams. Ietekmes izvērtējums piedāvā vairākus eh, scenārijus, kā eh, ar politisku instrumentu palīdzību eh, šo tendenciju apturēt vai mazināt. Tostarp ir arī scenārijs, kas paredz minimālu tiešu maksājumu esamību un mm, arī citus iespējamos scenārijus. Uh, Eh, un norāda uz efektīvāko eh, veidu, kā nodrošināt eh, lauku iedzīvotāju iztikas līmeni un, un, un, un dzīves spēju. Šie, šie, šis aplūkotais scenārijs skaidri norāda uz tieši maksājumu pamatotību lauku ilgspējas vārdā. Un ļaujiet man īsumā pieskarties vēl pāris jomām. Pirmkārt, par šo jauno izpildes īstenošanas modeli. Neapšaubāmi, ka rēķinājāmies ar to, ka revīzijas palāta par to ieinteresēsies, to rūpīgi analizēs. Un savā atzinumā palāta uh, arī norāda, ka uh, gala beigās tās vērtējums būs atkarīgs no tā, uh, cik efektīvs uh, ir, ir šis risinājums, uh, kādus rezultātus tas ļauj sasniegt. Bet pēc tam tai pašā brīdī uh, uzstāja, ka uh, tādas intervences, kur uh, līdzekļu piešķiršana ir atkarīga no uh, atbalsta saņēmēja uh, kaut kādas atbilstības uh, formāliem noteikumiem, tā, tas neatbilst patiesībai. Uh, Komisija uh, norāda, ka uh, tas notiek atbilstoši ES tiesību normām. Uh, subsidiaritātes principa kārtā atvēlot dalībvalstīm pie, tātad noteiktas funkcijas. Uh, un, Tāpēc vēlos apliecināt jums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ka Eiropas komisija šo apliecinājumu, šo, šo garantēšanas aspektu un pienākumu uztver ļoti nopietni un tāpēc darīs visu bez, bez, bez paguruma, lai mūsu piedāvājums būtu visefektīvākais, pamatotākais. Un uh, jau tagad uh, mūsu prognozes liecina, ka uh, pārējot uz šo modeli, kļūdas procents būs zemākais KLP vēsturē, nedaudz pār diviem procentiem. Mūsu līdzinājā virzība un līdzinājā pieeja finanšu pārvaldības lietās, es līdzekļu apsaimniekošanas lietās sevi ir attaisnojusi. Un tā to grasāmies arī turpināt nākotnē. Nu, lūk, Tāpēc man neatliek nekas cits, kā secināt, ka, diemžēl, revizijas palāta ir kļūdījusies, pārpratusi tīšām vai netīšām mūsu iecers, un tāpēc labas gribas vadīts esmu piedāvājis tādus labojumus no, no, no savas puses. Aicinu arī jūs, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, ņemt vērā komisijas detalizēto atbildi revīzijas, uz revīzijas palātas vērt novērtējumu un uh, paļaujos uz to, ka tuvākajās uh, nedēļās un, un mēnešos uh, pavadīsim, pavadīsim ražīgā darbā. Esmu arī pārliecināts, ka tiesa eh, revīzijas palāta pieņems zināšanai eh, mūsu piedāvāto informāciju. Runājot par performansu, par veikumu, eh, mūsu priekšā ir noteikti izaicinājumi, kurus citu starpā aplūkojam ietekmes izvērtējumā. Revīzijas palāta to nav darījusi. Mēs esam to darījuši. Tātad vajadzību pārskats, šo deficītu pārskats un piedāvājam tādu scenāriju, kas ļauj sasniegt maksimālo efektu aspektu uh, vides, uh, saimnieciskajā un sociālajā plāksnē, īstenojot uh, tādu mm, patiesu, īstenu Eiropas līmeņa rīcību politiku, nodrošināt augstu veiktspēju, efektīvu pāraudzību, um, precīzu snieguma uzskaiti un pamata akts pirmo reizi jau savā, savā saturā piedāvā skaidru atskaites tātad indikātoru sistēmu, kas ļaus spriest bet par noteiktu politisku instrumentu efektivitāti un liederību. Eh, katrs no tiem eh, funkcionēs savā konkrētā situācijā, eh, bet ļaus nonākt pie objektīva pārskata par situāciju un precizēt, nospraust turpmākos mērķus Un uh, šie KLP strateģiskie plāni būs uh, īpašs uh, instruments, kas ļaus dalībvalstīm vēl precīzākā līmenī uh, koriģēt savu uh, šo te KLP īstenošanu savā teritorijā. Uh, tas, ka arvien lielākā mērā fokusējamies tieši uz, uz veikumu, uz izpildi, uh, manā ieskatā varētu būt uh, tieši tas, ko revizijas palāta vēlas. Tā kā šī KLP eh, reforma, es domāju, beidzot eh, kliedēs to baiļu un neziņas gaisotni par to, ka kaut kas nav īsti kārtībā, ka vajadzētu kaut kā citādāk un piedāvās skaidras norādes tam, kā dzīvosim un strādāsim nākotnē. Ļoti žēl, ka uh, revīzijas palāta uh, nav līdzīgās domās, uh, nav optimistiski noskaņota kā, kā mēs. Uh, un tā vietā piesienās šim nebūtiskajam, vēsturiski zemākajam kļūdas procentam, ko piedāvās mūsu, mūsu risinājums. Nu, tagad esam jūsu likumdevēju rokās. Paldies! Un tagad, kad mēs esam uzklausījuši arī komisāru, mēs varam pāriet pie diskusijas un dot vārdu mūsu referentiem. Vispirms dodu vārdu deputātei Eransai Garcijā, kura runās galvenokārt par strateģisko plānu. Paldies, priekšsēdētāji! uzklausīju gan reviziju palātas, gan ko, pārstāvu, gan komisāru, iepazinos ar uh, uh, revīzijas palātas sagatavoto tekstu un ar komisijas sagatavoto vēstuli, un, manuprāt, revīzijas palātas kritika ir pārāk asa. Jūs norādījāt uh, uz tiešiem maksājumiem, ko saņemt uh, lauksaimnieki, kas ir galvenais atbalsts no KLP, lai stabilizētu lauksaimnieku ienākumus. Tāpēc es domāju, ka tas ir. Uh, aizskārums kā LP dzīvot spēja Eiropā, un to nedrīkst eh, viss kritizēt, bet tieši otrādi eh, tā ir jāstiprina. Es uzskatu, ka Mums ir jāapzinās tas izaicinājums, kāds Eiropas Savienībā ir it īpaši lauku apvidos, kur uh, mums ir jādara viss iespējams, lai mēs varētu nodrošināt kvalitatīvu produktu iegūražošanu. Līdz ar to KLP tiešie maksājumi ir ne tikai kā mm, izdzīvošanas eh, iespēja, bet arī ļoti nozīmīgs devums mūsu lauksaimniekiem. Tālāk. Eh, par kvantificētiem eh, mērījumiem Eiropas Savienības līmenī. Uh, man ir jāsaka, ka pirmkārt e, ir ļoti atšķirīgas situācijas Eiropas Savienībā no vidusjūras e, krastiem līdz labzemēji Somijā. Man ir atšķirīgas gan augstnes, gan klimati, gan klimats, gan un tā tālāk. Tas nozīmē, ka nevar būt tādu e, viena veida studiju un pētījumu par stāvokli kas būtu viendabīgs viscaur Eiropā. Ir jāņem vērā atšķirīgās situācijas un arī tās atšķirtām atšķirīgā pieiet. Tāpat arī mums ir jāapzinās, ka ja mēs no tā atteiksimies, tad mēs sagrausim KLP, kas, protams, darīs iespējams prieku KLP pretiniekiem, kādu netrūkst. Es eh, rūpīgi uzklausīju komisāru. Iespējams, ka visas atbildes eh, netika sniegtas, bet jānorāda, ka konsultācijas bija publiskas un, piemēram, kad jūs norādāt, ka netiek piedāvāta pamatlīnija, lai uzlabotu eh, atdevi apkārtējā vidē, bet kā to darīt, ja ikvienai dalība valstī ir jārīkojas savā situācijā atsevišķi pirms tiek definēti šie specifiskie mērķi? Un kādi mērķi tiks sasniegti un kādi rādītāji? Eh, kā tiks atspoguļota mērķu e, sasniegšana? Domāju, ka kritika ir bijusi pārāk asa un tālajoša, nav ņemta vērā um, informācija, ir, ir izpalikusi sadarbība ar attiecīgo ģenerāldirekciju, un Eiropas Savienībā un Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā, kur mēs runājam par šodien. Uh, šīm, e, šiem tematiem. Domāju, ka mums ir jāizvairās no neauglīgām sarunām un jārunā par tehniskiem jautājumiem. Nākošais runātājs deputāts e, Andrijo. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ir ļoti interesantas e, diskusijas. Mēs atrodamies pašā demokrātijas sirdī un nevienmēr labējiem un kreisiem būs vienots skatījums uz šiem jautājumiem, tā skaitā uz lauksaimniecības politiku. Katrā ziņā esmu pateicīgs jums par jūsu ziņojumu analīzi, jo mēs grupā strādājam balstoties uz jūsu sagatavoto tekstu. Un No paša sākuma mēs apgalvojam, ka KLP reformai pietrūkst ilgtermiņa skatījuma, gan runājot pār lauksaimniecības ienākumu ražošanu, veselību un klimata jautājumiem. Jau sākotnēji organizēt KLP reformu, kas patiesībā ir tīra administratīva, divās eh, eh, līnijās, eh, kas ir vienkāršošana subsidiaritāte, nenozīmē KLP reformu. Mūsuprāt, vajadzētu starp 21. un 27. gadu paredzēt patiesu pā, pārejas modeli paredzēt. Turklāt šis periods arī apliecina plašāku disfunkciju uh, Eh, Eiropas Savienības iekšienē, gan DFS ietvaros, gan, kā, gan arī KLP ietvaros. Tik tiešām, eh, komisār, jūs eh, sniedzāt ļoti te, eh, tehniskas atbildes, bet gan jau piena krīzes laikā mēs sacījām, komisāri, piena, ir, piena krīze ir jāveic intervencija. Jūs teicāt, nē, e, tad pagāja diezgan ilgs laiks, un pēc tam mēs varējām redzēt, kādus zaudējumus tas ir noradījis. Tālāk jūs teicāt, ka šī reforma nav piemērota tam vai citam mērķim, tagad jūs sakāt pretēju. Un visbeidzot, renacionalizācija nevar būt pietiekam ambicioza, kompetenta līmenī. Mums šeit ir jādomā par stratēģisku pieeju pārtikas drošības jautājumiem. Uh, kas būtu daļa no pārtikas suverenitātes. Mēs domājam, ka šis priekšlikums eh, nav vajadzīgajos augstumos. Figueiredo kungs par ekonomisko sadaļu jūs norādāt, ka Eh, tiešie maksājumi negarantēs lauksaimnieku ienākumus. Es domāju, kā saistīt lauksaimnieku ienākumu ar atsaisti eh, maksājumiem, eh, platību maksājumiem, vai var pārtraukt šos maksājumus vai pakļaut svārstībām. Vai tas ir iespējams? Tāpat jūs norādāt, ka ir pārāk maz elementu par tirgu. Un ko jūs varat arī teikt par kopējo tirgus organizāciju un tirgu regulējumu? Es esmu, piemēram, kā referents sagatavojis eh, šajā sakarā priekšlikumus Un kā jūs redzat lauku attīstības politiku, kur tiek ievērojami samazināts finansējums, un mēs esam nobažījušies, ka lauku attīstībai finansējums var tikt ievērojami samazināts. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Mirlē. Paldies! Eh, Pateicos saviem kungiem par prezentācijām, gan revīzijas izplatē, gan komisijai. Ja mēs tā neitrāli vērtējam šīs lietas, tad nu ir skaidrs, ka revīzijas palāta ir izpildījusi savu uzdevumu. Mm, komisārs, eh, nu, protams, no savas puses eh, mēģina to aizstāvēt. Nu, man nedaudz kaitināja tas, ka palāta, tiesības palāta runā tikai par galā saņēmēju maksājumiem ir maksājumi šiem gala saņēmējiem. Es domāju, sistēmu te vajadzētu apzināties, ka te ir runa par, par, par lauksaimnieku ģimenēm, kas ražo augstvērtīgus pārtiks produktus un kas ražo ne tikai pārtiks produktus, bet eh, tāpat arī sniedz vīdes pakalpojumus, eh, kultūra, kultūrāls pakalpojumus un sociāla-ekonomiskus pakalpojumus. Rezultātus un šeit eh, mums nepieciešams veikt politisku izvērtējumu, tādu līdzsvaru. Un nu, tikai tad nāk pie secinājumiem. Šajā diskusijā par delivery modeli, par šo izpildes modeli. Nu, tā arī mums tā būs tavs pienesums, bet uh, daži konkrēti komentāri. Sākumā par revīzijas palādes atzinumu. Un te ir runa par horizontālo regulu, pie kuras es strādāju, un uh, tur ir šāds tās neskaidrības. Runājot par eh, tātad. Uh, saimniecībām jūs eh, esat eh, pret to, ka tiek eh, atceltas visas kontrolas. Tātad no nu, komisijas puses komisija uzskata, ka šie mehānismi ir pietiekami. Nu, jautājums par certifikācijas, certificēšanas iestāžu lomu. Jūs paredzējat, ka tātad šo certificēšanas mm, iestāžu darbs krietni pieaugs, un arī kvalifikācija būs jābūt augstākai, vai jūs domājat, ka ir pietiek atbalsta pasākumu, kas nodrošinātu, ka uh, tehniskās zināšanas tiešām tiks sarūpētas, tehniskā uh, lietpratība būs uh, šīm iestādēm, tāpat arī runā par strateģiskajiem plāniem. Ja dalība valstis pašas uh, stāda šos mēģus un nosaka mēģus, un ja šie mēģi atšķirs par vairāk kā 25%, tad jūsu pienākums izstrādāt rīcības plānu, lai to novērstu. Nu, vai jūs uzskatāt, ka šis instruments ir proporcionāls tam, lai un nonākt pie tāda neatkā, neatkarīga un objektīva izvērtējuma par mērķu sasniegšanu. Un vēl varbūt jūs varat pakomentēt uh, te, kon kontroļu iestādes abos pilāros ir, ir tātad atšķirīgas kontrols iespējas. Vienā viens, otrā pieci, tātad eh, KP1, Falkatīstē pieci. Uh, un, uh, nu, strateģiskajos plānos vajadzētu apvienot arī šos kontrols pasākumus. Uh, Es tā domāju, vai jūs tam piekritat, un jā, tā kādā līmenī. Tas ir ne tikai tehnisks jautājums, bet manā ziņojumā tas ir ļoti arī tāds svarīgs aspekts. Nu, kā es sacīju, šī ir politiskā vērtība no vienas puses, bet tad, tad, tad, reālie plusi lauksaimniekiem no otras puses, nu, tas ir šeit jārod līdzsvars, un ja kopā strādāsim, tad es ceru, ka mēs to arī panāksim.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 Nu, esmu nedaudz uh, apmulsis attiecībā uz jūsu konstatējumiem par finansējumu un, un mērķiem. Uh, vēlos nedaudz jums uh, iebilst. Jūs, jums vajadzētu aprakstīt uh, savā atzinumā, kādēļ KLP budžets ir gandrīz 40%. Un, un, un citās politikas jomās Brisele negrasās veikt līdzīgus aprēķinus. Uh, Ja aprēķinātu visus izdevumus, tad lauksaimniecības eh, izdevumi būtu krietni mazāk, varbūt tikai 1%. Bet nu, 1% tagad ir paredzēts uh, tik, tikai um, tātad, um, ehm, augstām iestādēm, kas sarūpē daudzas darba vietas. Es domāju, ka šeit mēs runājam par naudas izšķērdēšanu, cik liels apjoms KLP ir pārāk liels. Mēs varētu runāt par to, uh, vai šī nauda tiešām nonāk pie lauksaimniekiem, vai šis procents ir pareizi aprēķināts. Ne katrā ziņā vajadzētu atzīt, ka lauksaimnieki nemaz nesaņem tik, tik milzīgas subsīdijas, kā ālaši tiek, tiek ap, apgalvots. Man ir vadītāja apliecība eksāmena nolika pirms daudziem gadiem. 250 eiro maksāja tātad man, mans eksāmens. Un, un, un, un tagad, ja mēs runājam par, par atšķirīgām cenām, būtu iespējams veikt šādus aprēķinus. Tātad cenas graudiem ir pieaugušas vairāk kārt. lauksaimniekiem um, jāsaskars tāpat arī ar labklājības um, tātad, pieaugumu Eiropā. Milendorfa uh, pētījums no 90. gadiem liecina par to, ka Bavārijā tātad, uh, ir uh, tātad daudz vairāk lauksaimnieku nekā, nekā citās jomās nodarbināto. Mums vajadzēja kopā strādāt pie tā, lai lauksaimniecības politiku ir realizējama. Darīsim to ar komisiju. Esmu skeptiski noskaņots attiecībā uz laivvalstu atbildību. Es domāju, ka Briselē būtu jāregulē vairāk, bet gan jau tad visam labu risinājumu. Kā būtu augums, lūdzu? Grazie, eh, grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Figreido kungam par sagatavotu ziņojumu, tāpat vēlos pateikties komisāram Hoganam, kurš nāca klajā ar diviem eh, atšķirīgiem skatījumiem uz stāvokli, bet es vēlos pateikties abiem par dalību diskusijās, jo mums eh, likumdevējiem ir jāpārdomā rūpīgi šis ietvars un jāatrod vislabākais risinājums. Revīzijas palāta veic savu darbu, jo tās pienākums ir pārbaudīt un dot virzienu nākotnes darbībām, bet dažkārt ir jāņem vērā arī attiecīgās nozars īpatnības. Es varbūt būtu vairāk um, pakavējies pie tiešo maksājumu efektivitātes, kā arī pie vidas jautājumiem, jo abos gadījumos ir runa par īpašām jomām tiešie maksājumi ir paredzēti, lai atbalstītu ši, šo jomas partikula, par, īpatnību. Tieši tas pats attiecas uz vides jautājumiem, un pateicoties programmām, mēs varētu novērst zināmu skaitu trūkumu. Taču katrā ziņā varu piekrist revīzijas palātai tajā, ka ir ārkārtīgi strauji pieaugušas kontrolas auditi, lai, kas konstatē zemāku sniegumu kvalitāti. Un Es domāju, ka mums tuvāko nedēļu laikā parlamentā būs jāatrod vidusceļš. Katrā ziņā mēs vēlamies pateikties jums par de dalību debatēm. Paldies! Eh. Vēlos jums pateikties par atcerumu, jūs esat uh, uztaustījuši to problēmu. Un šis reformas mēģis nav skaidrs. Mēs, uh, Mm, tātad esam tātad deviņi jauni, deviņas jaunas sadaļas, un sadaļas, protams, ir labi, mēķi ir labi, bet, piemēram, lai sasniegtu mēķus eh, vidas jomā, man ir eh, liela jautājuma, es šaubos. Un eh, man grūti iztēloties, kā lauksaimniecības ministri varētu atzīt, ka šī politika ir laba. Kā viņi tagad skatīsies, vai visi pasākumi atbilst viņu schēmām par kontrolas pasākumiem, ja tīčī agrīm zaudējis uh, izstrādnieku skaitu, tad visdrīzāk viņi aizplīdīs uz, uh, aizpildīs uz dalību valstīm. Tā nevajadzētu būt. Tāpēc ir alži jāpadomā par to, kāda būs rezultāta. Hogana kungs, uh, ka tikai tiešmaksājuma nodrošināt drošību lauksaimniekiem. Maksājumi par hektāru un drošības sajūtu tam nav nekāda kopēja sakara. Ja naudiņa pienākas eh, zemniekiem tikai tādēļ, ja viņiem ir kāds noteikts sektāru skaits, nu, daudz, daudz pētījumu liecina par to, nu, ka, ka beigās šī naudiņa nemaz nenonāk lauksaimnieku lomās rokās pēc, pēc kādiem tur starpniekiem. 70% pirmajā pīlārā maksājumi, tas nav ceļš uz nākotni. Tie ir kādi ārkārtas pasākumi, lai pārcelt naudiņu zemniekiem. Revīzijas palātas atcerums, ka klimats eh, mērķus eh, vajadzētu sekt no pirmā pīlāra, tā, tas nav adekvāti. Bet eh, tas, revīzijas palātas atzīmā to neredz. Varbūt, ka jūs varat pie tā atgriezties. Es vēl nebeidzu, runātājs saka, es, es gaidīju, ka uh, revīzijas palātas uh, pārstāvs uzliks austiņas, jo es domāju, ka viņiem varētu interesēt. Um, kaut kādā deputāta viedokļi ir svarīgi. Ja mēs runājam par klimatu un vidas mērķiem, tad tie ir konkrēti jāapraksta, un tie nav aprakstīti, tie ir tik vispārīgi, ka beigās mēs esam teikt, nu jā, nu, uh, lauksaimnieks jau, jau gan jau tiks galā ar vidas pasākumiem. Šāda situācija nav pieļaujama. Arī akadēmiskās aprēķins atzīst, ka jā, ja jāsamazina izmeši, tad kā? Nerunā tikai par ilgspējīgumu, sakot, ka lūk, puse no. Uh, no, no platībām Eiropas eh, tagad, Savienībā ir, ir veidots pēc labiem ekoloģiskiem parametriem. Tas nedara. Politika jāmaina. Paldies. Proszę nie przedłużać wystąpień. W tej chwili wystąpienie jedno. Paldies. Un aicinu nepārsniegt sev atvēlēto runas laiku. Nākošais runātājs deputāts Kārdija. Thank you, um, Chair. Um, I want to welcome some aspects of the report. Paldies, priekšsēdētāji. Pozitīvi vērtēdās šie atzinuma aspekts, jo sevišķi precizējums par skaitļiem. Paldies, uh, revizijas palātē, ka to precizējāt. Ka KLP būdžets. Patiesībā ir sagrozīts par 15%. Nu, par DPS jādomā, vai valdības vēlas atbalstīt eh, palielinājumu savienības budžetam attiecībā uz KLP, kas mūsu valstīs eh, tiek uzskatīts par drastisku soli. Un tāpat kapot kungs, eh, vai, vai maksājumiem būs griezti vai nebūs šis kapings, ko paredz komisijas priekšlikums. Tas to krietni atšķirsies maksājumi atkarībā no saimniecību skaita un valsts, tāpēc, ka ir daudz trūkumu. Tiešmaksājuma jautājums ir politisks jautājums, un es eh, šeit nepiekrītu tiesas auditoru palādes nostājai, ka no tiešmaksājuma būtu jāatsakās. Atsakoties no tiešmaksājumiem, cietīs daudzi lauksaimnieki, tas atstās lielu ietekmi uz eh, pārtiks produktu piegādes ķēdēm, uz eh, piesāņojumus, uz vidas kvalitāti. Bet es piekrītu, ka vajag sabalansēt, eh, kas tad saņem šos tieši, tieši maksājumus. Paldies! Paldies, priekšstādētāji. Es uzskatu, ka šīs diskusijas ir interesantas. Jādomā, biežāk būtu jākontaktējas ar tādu ārēju iestādi, kā revizijas palāta. Es arī to sacīju priekš. Pusdienā, ka mums ir problēma pirmajā pīlānā. Komisāra Hogana sagatavoties priekšlikums mēģina atsevišķos eh, punktos šo problēmu risināt, bet tomēr paliek daudz neatbildēt jautājumu. Pieminēšu tikai divus. Tad, domājot par dalību eh, valstīm, eh, ja mēs laikam jau aizmirst vēsturisko modeli, tad, teiksim, divi uh, hektāri no, tad, tad, tad um, nu, respektīvi, mainoties platību aprakstām, var mainīties arī uh, apjoms, ko jūs saņemiet. Un tagad nu, tas jaunais modelis īsti nefunkcionēs. Domāju par pārējais pasākumiem, kas ir priešlikumā. Es neredzu, kāds viss varēs strādāt. Nāk no neliela reģiona, bet tikai manā reģionā ir 3000 hektāru. Tad, um, zālē, kur um, cilvēkiem ir um, tiesības eh, saņemt um, maksājumus, eh, bet uh, nu, faktiski tie iekasē naudu arī par to, ka neko nedara. Un tas, uh, nu, tā, kāds ir pienesums vides uh, um, pārmaiņu apkarošanai, nu, nulle. Nekas tur netiek darīts. Par to jādomā. Ja mēs neatrastāsim šīs pirmās, pirmā pīlāra problēmas, uh, Un eh, nauda nenonāks pie tiem, kas ir gatavi strādāt inovatīvi un ko reāli darīt ar šiem, šiem zemes gabaliem. Nu, tad tā kritika, kas izskan no, no palātas un arī no, um, no tādiem maksātājiem, turpinās skanēt. Akņokungs, paldies, fascinējuši diskusiju. Jā, te skatos, ka tagad eh, revizijas palāta un komisija viens otram tev pie rīklas ķeras. Ļoti aizraujoši. Revizijas palāta ir viena no institūcijām, kam es piekrītu, jo tā konfrontē pretstata komisija, tātad realitāte, un nu, realitāte šeit ir figurē. 40% no KLP budžeta vidas pasākumiem, apmēram 20 miljardi gadā. Un, protams, ka revīzijas palāta skatīsies, kā tad šie, šie nav tiks maksāt, nu, izmantoti, apmeklējot saimniecību, skatoties, ko lauksaimnieks dara. Es domāju, ka nebūs grūti apliecināt, ka viņš dara to, kas ir būtu jādara. Viņš nu, teica, nu, esmu atstājis atmetā 20% no ārzemes, traktoru nav, un nekas tur neaug, ietaupa CO2, ķeksītes un viss kārtībā. Viņš nu, te var teikt revido, re, revidentam, nu, esmu samazinājis arī lielopu skaitu, esmu līdz ar to samazinājis izmešu skaitu, jo, jo lūk, tur neviens vairs negadās. Un tos to jūs vairāk kā redzēt, un atkal atķiksē kāds ir. Ar, sausais atlikums mazāk, pārtiks produktu zaudēts darba vietas. Kur tad mēs ejam? Ja šī pasākuma mērķis, protams, bija uzlabot uh, laika apstākļus Eiropā. Nu, lai jums veicās, cienījami auditori, to jums būs grūti noskaidrot, bet uh, no pastāvja viedokļa raugoties, ko tad varam darīt, kas lielā problēma pret uh, mikrobiālā rezistenci. Būtu jāuzlabo bioloģiskā drošība. Kaņmāsim. Uh, ir nepieciešams vairāk naudas eh, zinātniekiem, lai audzētu tādus lopus, kas ir eh, izturīgi par šiem slimībām. Tāpat arī kompensācijas izkaušanai, tāpat arī eh, granti lielākai ventilācijai. Un viss kaut ko varētu tur auditēt, lai skatītos, vai mainās, vai samazinās antibiotiku tiku izmantošanu. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Merci. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies abiem runātājiem! Jūsu KLP projekts! jau lemj par KLP neveiksmi. Tā ir uh, budžeta samazināšanās, jūs pasvītrojat uz subsidiaritātes nepieciešamību un to, ka valstīm tiek piešķirta zināms pilnvaras, un tas, kas varētu būt it kā laba vēsts suverenistam, tāda nav, jo tiek 95. Eh, pantā ierakstīt strikta uzraudzība no Eiropas Savienības puses attiecībā uz maksājumiem, kas tiek piešķirti valstīm. Tieši tas pats attiec uz vides pasākumiem un kontrolēm. Bažas vieš tas, kā nekādā veidā netiks labota konkurences sagrozīšana. Un nav iespējams rīkoties saskaņā ar jūsu noteiktajiem ekonomikas noteikumiem. Kopumā lauksaimnieki saskarsies ar nopietnām problēmām, kur tad ir regulējums un kādā veidā jūsu KLP atbildīs 39. panta prasībām, uz kurām jūs eh, nepārtraukt atsaucaties, nespējot tās turklāt piemērot. Paldies! Mēs esam uzklausījuši tagad koordinatorus. Tagad vārds deputātei Katainenai uz vienu minūti. Tundā. Jā, paldies. Arī es vēlos pateikties revīzijas palātai par tiešām izsmeļošu un dziļu, uh, plaši veiktu uh, pārskatu. Uh, es gan tomēr uzskatu, ka Komisija ir godam pastrādājusi, piedāvā labu, jēdzīgu, jēdzīgu priekšlikumu, kas piedāvās dalībvalstīm jaunas iespējas uzņemties šefību pār to teritorijā notiekošu atbilstoši saviem apstākļiem. Esmu pārliecināta, ka nav nepieciešams eh, te vēl veidot kaut kādu tādu totalitāru kontrolas sistēmu pa virsu eh, komisijas šim izpildes modelim. Galu galā komisija centās atbrīvoties no liekā un nebūtiskā. Uh, Eh, mums drīzāk ir jāturpina mazināt eh, šis birokrātijas uzslāņojums. Nedrīkst šeit veidot kaut kādas dubultas paralēlas sistēmas. Mm, eh, protams, protams, šim veikumam ir, ir, ir jābūt kaut kā izmērāmam, kvantificējamam. Uh, Eh, un eh, pamataktā līdz ar to būtu jābūt detalizētākam izklāstam, eh, lai no tā visa būtu jēga un lai tas kļūtu par labu piemēru arī, arī citām nozarēs notiekošajam. Paldies, minūte mūsu nākamajam kolēģim. Nu, mm, šeit visi klātesošie būtu šokā, ja nauda Uh, kopējās lauksaimniecības politikā uh, aizies, aiziet un neceļos. Uh, un Um, es darbojos lauksaimniecības komitejā un labi zinu, kā tas uh, tomēr uh, dzīvē notiek. Un līdz ar to, līdz ar to revīzijas palātas ziņojums, diemžēl, diemžēl ir ar, ar, ar tādiem būtiskiem patiesības graudiem uh, tajā. Tas norāda uz riskiem, uh, tas uh, norāda uz trūkumiem. Uh, nevar, diemžēl, mūsdienās ar saimniekot tā, kā to esam ieraduši darīt 20 uh, gadu garumā. Uh, Mm, un cerēt uz kādiem citiem rezultātiem. Budžeta kontrolas komiteja eh, nākotnē, piekrītot šiem risinājumiem, nākotnē turpinātu saņemt kritiku. Es pieļauju, ka tas nav jūsu mērķis un nolūks. Eh, šeit Eiropas parlamentā daudz vairāk cilvēku, ne tikai agrī komiteja, seko eh, šiem procesiem. Paldies! Paldies, Ribejo kundze! Paldies, priekšsēdētāji Figreidu kungs. Ļoti nāc klajā ar ļoti labu ar revīziju palātas eh, analīzi, eh, kam, kur ir jābūt faktuālai un kur nedrīkst būt politiska, tā ir jābūt eh, apolitiskai. Jūs izklāstījāt kontrolas kritērijus un uh, Šeit ir runa par tiešiem maksājumiem un ilgtermiņa redzējumu. Runājot par priekšlikumu jauno uh, struktūru, nav grozījumu nekā LP ne KLP eh, apjomā, ne dažāda, ne daudzās citās jomas par kontrolēm mēs varētu saskarties ar kontrolas problēmu uh, dalībvalstu līmenī un zemākā līmenī. runājot par simto pantu, par nacionālajiem uzraudzības iestādēm, vai runājot par pašas sistēmas sarežģītību, kādas būtu atšķirības, ja to vai citu aspektu mēs atstātot, ja tas palikt otrajā pilārā. Būdā kungs, paldies, priekšsēdētāji. Runājot par uh, revīzijas uh, palātas uh, ziņojumu, jāteic, ka tas ir ļoti politiski tendēts, kaut arī jūs esat apolitiska uh, struktūra, jums uh, tādai vismaz nāktos būt. Otram kārtām eh, nevaram noliegt, un arī jūs, manuprāt, nevarat noliegt, ka ir pienācis laiks pārmaiņām. Jūsu pienākums un jūsu iespēja raudzīties, lai līdzekļi tiktu apgūti korekti, eh, lai nauda ne, neaizietu neceļos, tas ir tas, kas jums ir jādara. Eh, un lūdzu, dariet to. Eh, par tiešmaksājumiem. Nu, šī lieta nav uzlūkojama tikai eh, melnās vai baltās krāsās. Eh, to efektivitāte neatspoguļojas un nemanifestējas tiešā veidā lauksaimnieka ieņēmumos. Tas cita starpā manifestējas arī tajā, ka laukos joprojām ir vispār cilvēki. Tieši maksājuma efektivitāte drīzāk ir jāvērtē tādā plašākā kontekstā, un mani patiešām biedē tas, ko jūs, auditora kungs, teicāt, ka mm, šādā veidā komisijas naudu, nauda nebūtu tērējama un, un e, izšķērdējama. Nē, jums ir jāraugās, lai tas vienkārši notiktu korekti. Paldies! Nākamais kolēģis. Komisāra Hogana kungs, nu man tas tagad zināms bāžas, ja jūs kritizējat. Uh, mūsu kopējo revīzijas palātu, kas ir neatkarīga institūcija. Ja jūs nu, vienkārši tiešām viņus izkritizējat no panskām, tā teikt, nu, man šķiet, ka es ceru, ka revīzijas palāta savu darbu tomēr balstīs turpmāk arī uz objektīviem izvērtējumiem. Ja tur, protams, šo to var di diskutēt, tad tomēr tad, tad eh, es, es ceru, ka nu, tomēr jūs eh, to novērtēsiet. Figurēdo kungs jautājums, vai Jūs kaut kur redzējat, no kurienes te ceļ šie pārpratumi, kādēļ šādas domstarpības varbūt jūs varētu aprakstīt, kā jūs vērtējat komisijas sacīto. Un vēl par tā saukto renacionalizāciju. Kā tagad ir rodas problēma, ka dažādas dalība valstis piemēros dažādus atšķirīgus standārtus, kas novadīs pie dažādiem izvērtējumiem, un galu beigās to būs, visu būs grūti salīdzināt, vai es pēc cik lielā mērā ir mēķi ir sasniegt vai nav. Nu, Tā ir viena diskusija, kas uh, mums te figurē ilgāku laiku. Varbūt jūs varētu to pakomentēt. Un, un, eh, un vēl eh, reģis Alberta Dešs sacīto, Desakungs, tas laiks, ko jūs aprakstījāt, ir laiks pirms mūsu lauksansības politika orientējās uz iekšējo tirgu. Es ceru, ka jūs konservatīvi no šīs dogmas atteiksties, jo zemnieki vai pelnīši. Tarabēlā kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāri Figreidu kungs. Es ar interesu uzklausīju revīzijas palādziņojumu, kur ir pasvītrots zināmas pretrunas un tas, kā tiek eh, īstenoti slikti sadalītie maksājumi kā tos saņem nevis lauksaimnieki, bet īpašnieki, citos nesaņem, ņemot vērās ar Eh, sarežģīto situāciju, un jūs pasvītrojat eh, šo maksājumu eh, veikšanu balstoties uz hektāriem. Pilnīgi pareizi. Gribu norādīt uz vienu lietu, kas ziņojumā neparādās, bet skar otro pīlāru. Vai pastāv uh, Eh, apliecinājums tam, ka fondi netiek eh, labi izmantot vai tiek slikti izmantoti atsevi vairākās vietās, kad eh, tiek tie novirzīti citiem mērķiem vai valstis neprot, neprot izmantot šos līdzekļus līdzfinansējuma apsvērumu dēļ. Paldies, nākošais runātājs Dantēns. Paldies, priekšsēdētāji. Par jūsu uzstāšanos mēs visi varējām savos vēlēšana apgabalos sakot tam, kā notiek kontrolas un redzēt tam, kā notiek šī sistēma. Tas nozīmē, kā uh, Eh, kontrolētājs iemēra divus ar pus kvadrātmetrus pie lopu dzirdinātavas un saka, ka lūk par šo eh, gabaliņu atbalsta maksājums nevarēs saņemt, jo govis to ir izmīdījušas. Mums vajadzētu tādu politiku, kas nodrošina rezultāts un nevis tikai ierobežojumus. Es saprotu jūs iebildes pret eh, rezultātu politikiem prasības, bet kādā veidā jūs varētu ieskicēt mums ceļu šo uh, eh, politiku, kur tiek izvērtēti rezultāti un nevis tikai līdzekļi. Turklāt arī jūs piebildāt, kā komisijas priekšlikums pašreizējā veidā nedod iespēju pārbaudīt eh, tēriņu leģitimitāti un regularitāti. Ko jūs piedāvājat komisijai, lai atbildētu uz šo iebildumu deputātu Magīnēs? Jā, liels paldies, paldies par uh, ja, to, ka iepazīstinājāt ar uh, revizijas palātas slēdzieniem. Mēs tiešām priecātos, ja revizijas palāta tā, ar pilnu nopietnību ķertos klāt uh, Uh, kopēja lauksainiecības politikai aplūkotu tādus aspektus kā uh, nabadzība, trūkums laukos, kā iztikas līdzekļu nepietiekamība un vides uh, kvalitātes nodrošināšanas problemātika. To patiešām aicinātu jūs darīt, tad ar daudz lielāku prieku jūs uzklausītu, ja jūs nāktu ar konkrētiem priekšlikumiem šajā jomā. Tāpat arī eh, daļēji varu piekrist tam, ko jūs sacījāt eh, par, par ilgtermiņa nu, tādas vīzijas redzējuma trūkumu. Mūs ierobežo uh, finanšu uh, apvārsnes un uh, tas, ka jūs kritizējat tieši maksājumus, nu, neatbilst, gluži neatbilst tam, ko jums pateiktu lauksaimnieki, piemēram, manā vēlēšana apgabalā. Viņi jums kategoriski pateiktu rokas nost no tieši maksājumiem. Tas principā Eiropā ir vienīgais, kas mūs notur virs ūdens. Un, mm, ja mūsu mērķis ir dot lauksaimniekiem iespēju strādāt, dzīvot laukos, darīt vairāk, tad bez tiem neiztikt. Tāda diskusija, kas šobrīd risinās jūsu un DJ Agri starpā, viņiem ir absolūti nebūtiska un neizprotama. Mums ir nepieciešamas skaidras norādes, vai vispār ir vērts laukos kādam uzkavēties kaut vienu lieku dienu. Koibušas kundze. Pateicos priekšsēdētāji, pateicos arī revīzijas palātas pārstāvim. Uh, prieks, ka jūs uh, tādā patiesā, labticīgā garā nākat, lai, lai mums uh, palīdzētu. Jūs kritizējat komisijas ieceršai ziņā. Nevaru jums piekrist bet ir būtiski eh, konstruktīvi eh, turpināt mūsu sadarbību. Šis atzinums eh, ir liederīgs zināmā izpratnē. Mēs gal galā vēlamies, lai lauksaimniecība, kā bizness, kā jebkurš cits bizness, būtu ienesīgs, rentabls, nodrošinātu iztiku un, un pārticību. Un lai Eiropas saimnības nodokļu maksātāju nauda tiktu iztērēta jēgpilni un liederīgi. Eh, ja mēs eh, te mm, stūrētu tai virzienā, lai, lai vadītu cenas ar 61. gada līdzekļiem, tad mēs ātri nonāktu pie, pie šiem sviesta kalniem un piena upēm. Nākamais kolēģis, pateicos, eh, patiesi prieks sekot līdzi šai sarunai un redzēt mūsu vidū uh, Uh, revīzijas palātas pārstāvis. Naudas korekts izlietojums, protams, ir absolūti primārs uzdevums. Uh, un, mm, uh, šeit tomēr ir, ir būtiski saprast, ka runa ir par reāliem lauksaimniekiem, reālā vidē, reālos apstākļos. Un mm, burtiski pirms pāris nedēļām uh, Eh, kopā ar eh, komisijas pārstāvjiem bijām, pabijām Bulgārijā, tikāmies ar uh, eh, lauksainiecības nozares atbildīgajiem, uh, ministrijas, uh, ko, šīs komitejas pārstāvjiem, un uh, realitāte tur ir tāda, ka 80% līdz pat 100, 90% uh, uh, nonāk tieši lauksaimnieku atbalstam tieši maksājumu, un viņi vēlētos vēl vairāk. Un līdzekļi pazūd kaut kur ministrijas kontos, gaiteņos, un lūk, kur drīzāk ir, ir problēmu sakne meklējama. 300, tātad ļoti, ļoti liels īpatsvars Bulgārijā ir, ir mazas saimniecības, kas ir mazākas par 5 hektāriem savā platībā. Uh, Un, ta, un ja mēs tagad samazinātu KLP pieejamību un pie, piedāvātā atbalsta pieejamību, tad saprotiet, ko mēs liekam uz spēles un ar ko mēs riskējam. Paldies, nākamā kolēģe. Pateicos. Es uh, Eh, jūsu eh, klāstīto klausījos eh, savā birojā sēžot tiešraidē. Mans jautājums ir šāds. Vai jūsu ieskatā Eiropas Savienības nu, politiskajā šai, šai, un finanšu šai, šai, šai rīcības tvērumā ir kāda pielīdzināma joma, kur, kur, kur situācija ir līdzīga? Nu, piemēram, hektāra maksājumi, vai tur ir līdzīga situācija kā tieši maksājumos? Un tālāk, ja noreiz runājam par, par KLP sociālo funkciju, proti noturēt lauksaimniekus virs ūdens, tā tēlēn izsakoties, vai ir Eiropas Savienības šai, šai, šai politiskajā administratīvajā darbībā kaut kādi precedenti, kaut kādas paralēlas situācijas, kur uh, jūs pārbaudāt mērķa auditorijas ien, ien, ienākumu līmeni un tad skatāties, uh, kā to pabalstīt un, un tam līdzīgi. Uh, Priekšsēdētājs, eh, paldies. Eh, eh, tiešām ļoti tāda karsta šī diskusija ir izvērtusies un, un esam jau pārtērējuši mums atvēlēto laiku, bet nu gan, nu gan došu atkal vārdu revīzijas palātas pārstāvim. Un tad, protams, protams, komisārs varēs reaģēt. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlētos pateikties visiem par uzdotajiem jautājumiem un jūtos gandarīts, ka revīzijas palādes atzinums ir izraisījis tik dzīves debats. Tas ir ļoti nozīmīgi un tas um, manī vieš prieku. Uzreiz norādīšu, ka es nevarēšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, jo to bija ļoti daudz, nereti tie atkārtojās, bet da dažādos veidos neansēti. Taču esmu jūs rīcībā, lai atgrieztos un atbildēt uz vairāk jautājumiem, jo šobrīd manā rīcībā ir tikai desmit minūtes. Ja priekšsēdētājs um, dos man iespēju un atļauju, tad es vispirms eh, pateikšu savu sakāmu un pēc tam lūkšu kolēģi sniegt tehniskākas atbildes. Bet vispirms manas atbildes eh, ļoti īsi. Uz eh, vispārīgiem komentāriem no komisijas puses. Jā, tik tiešām kopš janvāra revīzija palātas diena eh, un komisijas dienesti ir strādājuši kopā, bet kopš mēs zinām tagad galīgo priekšlikumu jau no jūnija, tad sanāksmēs kļuva skaidrs, ka mums ir vairāk šaubas par tiem būtiskajiem punktiem, kurus es izklāstīju. Un tāpēc mūsu galīgais atzinums nebūtu no pārsteigums komisijai, jo komisija zināja, kādas mūsu baužas, bažas ir. Un tad, kad 16. oktobrī mēs saņēmām komisāru Hoganu vēstuli, es ar to iepazinos rūpīgi un uh, Eh, norādu, ka visi šie argumenti bija zināmi jums, jo tie jau izskanēja diskusijās. Es nevaru pieņemt, ja tā drīkstu teikt, ka es būšu pārpratis komisijas eh, priekštikums. Nē, es tos dziļi izpētīju katru vārdu burtu komatu un domāju, ka es to sapratu samērā labi. Un tagad, sniedzot atbildes, es jums parādīšu savu sapratni šajā sakarā. Pirmkārt par ambīcijām apkārtējās vidas sakarā, ko mēs norādījām savā dzinumā un uzturam to spēkā. Pirmkārt, mēs nezinām, kas notiks, jo lielākā daļa lietu ir atkarīgas no dalībvalstu izvēles. Un arī no komisijas vērtējumu un izvēlēm, bet mēs nezinām, pie kādiem kritērijiem komisija pieturēsies šo vērtējumu laikā. Tāpēc arī mēs norādām, kā, kā mēs varam ar pārliecību teikt, kā tēriņi būs 40% e, brīdī, kad pašreizējais kap ir 19,6%, un mēs no auditiem redzam, ka e, šis mērķis nav pārbīdīts. Kā mēs varam e, pārlikt no 19 uz 4? We justify. 10%, kā mēs šo lēcienu varam pamatot, mums nav skaidrs. Un man, kā auditoram, ir pienākums uz to norādīt. Par tiešiem maksājumiem. Eiropas revīzija palāta neatbalsta, ne arī ir pret tiešiem maksājumiem, ne par to ir runa, tā ir politiska izvēle. Bet ja likumdevēji pieņem lēmumu paturēt kā galveno rīku tiešos maksājumus, kas ir vairāk nekā 70%. Tad ir jābūt skaidram ekonomiskam pamatojumam. Un arī šajā gadījumā man ir skaidrs, kā Ekonomiskais pamatojums ir neskaidrs, jo pat jūs esat sašķelti. Nav spēcīgu ekonomisku argumentu, lai paturētu tiešos maksājumus, taču es neesmu pret ne pār. Es aicinu nākt jums klajā ar savu pamatojumu, ar saviem pierādījumiem, un, diemžēl, Erēns Garsīkundze, es nevēršos pret tiešiem maksājumiem. To es pašu saku deputātam ar kartīgām. Es to saku arī Sofijai Ribeiru. Šeit nav runa par politisku redzējumu. Nākošais jautājums. Un šeit ir runa par komisāru Hoganu sacīto, ka finanšu pārvaldība lauksaimniecībā ir bijusi ļoti veiksmīga. Jā, tik tiešām, un mēs, revizijas palāta, to norādām gada pārskatā pirms divām nedēļām. Tas ir galvenais vēstījums. Jā, tik tiešām ir panākt liela uzlabošanās, izmantojot visus instrumentus, lai varētu šos rezultātus sasniegt. Eh, labs rezultāts finanšu menedžmenta sakarā, bet Eiropas revizijas palāta saka, kā ja jūs izdarāt kādas kustības un izmaiņas, kuras var apdraudēt šos sasniegumus. Es nelūdzu eh, jūs ieviest vairāk kontrolas vai lielāku administratīvo nastas uzlikšanu lauksaimniekiem. Jautājums, manuprāt, ir ļoti vienkāršs. Kāpēc? Noteikti nepieļaut to, ka Visiem izdevumiem ir jāatbilst Eiropas Savienības likumdošanai, kā bija runa par diviem izdevuma procentiem un kāpēc certificējošās struktūras, kuras strādā dalībvalstīs, sakojot likumībai, kāpēc šīs certificējošās struktūras vairāk nākotnē šo lomu nepildīs un norādu, ka ne jau revizijas palāta jū, lūdzu jūs to darīt. Mans jautājums ir, kāpēc jūs pieprasāt, lai ģenerālajā finanšu regulā to pieprasāt un nepieprasāt to kapu izdevumos, kas ir praktiski 30% no Eiropas Savienības budžeta? Manā, manuprāt, šeit ir pretruna uz ko es norādu kā auditors. Jo Budakungs auditori ne, seko naudai tad, kad viņi veic auditu. Bet pirms tam mums ir jāpievērš likumdevēju uzmanību viņu opciju sekām. Uh, un neatkarīgi no jūsu opcijām mēs sekosim darbībām un ievērojot eh, noteikumus. Bet tagad es lūkšu Pīteru eh, sniegt vairāk tehniskas informācijas. Miller kundze jautāja par darba plānu. Tos tie tiks uzsākti, ja būs novirze no plāniem un rezultātiem par 25%, kas ir visai liela novirze. Šis ir ļoti būtisks jautājums, jo nereti priekšlikuma panākumi ir atkarīgi no e, darbības plānu uzsākšanas un tā darbībām un ne, ne paša plāna veiksmes bet man nav īsti skaidrs, vai varēs uz to sniegt atbildi noteiktajā periodā. Tāpat vai vai mēs varam atgriezties pie šī jautājuma, bet tagad dodu vārdu komisāram. Nu, paldies. Eh, nu, labi, laikam jāsaņem kāda uzslavu, tāpēc jau pieminēju šo um, kļūdas māržu, jo gadiem ilgi mūs kritizē par to, cik slikti ir ar KLP 2,2% liecina par to, ka sistēma strādā gānā labi. Pateicoties līdz likumdevējiem un DG agri, kā arī maksām aģentūrām, lai valstīs eh, ir vērojami uzlabojumi. Tiešmaksājumi ir politiski rakstura jautājums, to sacīja Figuredo kungs arī savā atzinumā. Bet eh, nu, tam nav nekāda pierādījuma atzinumā. Komisija sniegusi pierādījumus, un tie tiek ignorēti. Tas viss, kas man sakāms par budžetu. Jo vairāk tiek ierakstīts pamatiesība aktā, jo vairāk nepieciešama pasākuma intervences, un tad nepieciešama atbalsta tiesību kritērija un vadlīnijas. Nē, jāspēj to visu izkontrolēt. Nu, tas rada papildus birokrātiju. Un to es eh, nepārtraukti dzirdu no komitejas locekļiem un lauksaimniekiem, ka mums ir jāatbrīvojas no birokrātijas. Nu, tādēļ šajā jaunajā priekšlikumā arī šis jaunais izpildes modelis. Ja jūs esat pret to, tad jums ir iespējas arī to pamatot. Bet mans mērķis šodien priekšstādātāji ir nevis aizstāvēt komisijas priekšlikumu, Bet patiesībā raudzieties, lūkoties, kā neutralizēt nepamatoto kritiku revīzijas palātas atzinumā un vienkārši dara savu darbu. Un mēs un komisija to varam darīt, un mums, mēs to darām atklāti, caurskatāmi, pamatot visus argumentus. Man nav nejausmas. Uh, Cik lielā mērā mūsu argumenti tiks ņemti vērā to turpmāk, un kā revizijas palāta to, to visu apspēlēs. Nu, jums, šīs komitejas locekļiem, ir jādomā par to, nu, kāds ir at, palāts atceļums un mūsu viedokļi. Ja mums bija iespēja izvērst pirmo viedokļu apmaiņu par mūsu priekšlikumiem, tad jāstāsta, kas notiks nākotnē. Un, uh, Nešaubos, ka tuvāko nedēļu un mēnešu, varbūt eh, ilgākā laika posmā, mums būs gan daudz iespēju visu apspriest. Lāksniekiem vajag eh, drošību, prognozējumību, un to mēs varam viņiem sniegt tikai ar pārliecību, ka lūk, politiskā jomā viss ir kārtībā. Un tad eh, Eiropas Savienības padomē, parlamentām viedokļi, protams, ir atšķirīgi, to arī varēja sagaidīt, un tā ir parasti arī notiek demokrātiskajā procesā, bet vēlos tikai pieminēt to apstākli, ka. Kā 18. gada martā revīzijas palāta lēna klājā savu briefingu dokumentu par KLP nākotni, balstoties uz 17. gada novembrē komisijas paziņojumu. Un lielā mērā tie principi, kas figurētai mūsu tiesību aktu priekšlikumos jūnijā, um, nu, dokuments uh, tiek sagatavots pēc garām um, sanāksmēm ar, ar palātu, ar viedokļu apmaiņu. Un es neatceros, ka toreiz izskanēja tik detalizēta kritika par mūsu paziņojumu, kā es to redzu šeit, attiecībā uz mūsu likumdošanas priekšlikumiem. Visas tās bažas, ko jūs eh, paužat šajā galvas ziņojumā, iepriekš neizskanēja. Nu, nebija pat uh, nekādu, tā teikt, mājienu, ka jums ir šādas bažas. Varbūt mēs kaut ko palaidām garām, bet uh, to, to liek mums šķiet, ka šādu norāžu īstai nav. Vismaz tā es to sapratu. Uh, kaut kādas desmit dažādas sanāksmes mums ir bijušas pēdējo astoņu mēnešu laikā. Mums bija visas iespējas eh, savas bažas likt galdā. Un runājot par jauno izpildes modeli attiecībā uz eh, maksājumu likumīgumu, mūsu jaunā sistēma piedāvā alternatīvu līdzinājai sistēmai, atbilstības sistēmai, ko kritizēja arī palāta, tā bija pārāk kompleksa, pārāk maz koncentrējās uz rezultātiem. Un tā, ka es nākuši klājā priekšlikumu, kur ir tieši šāds piegājiens, atkal tiek gan kritizēti. Agņokungs, Figuredu, un, Tad, um, tad mēs redzam, ka Agņu kungs nepiekrīt nevienam no mums, bet nu, likumīgs princips ir viens no šiem labiem piemēriem. Mūsu jaunais priekšlikums balstās uz konkrētiem rezultātiem. Tiks izstrādāti īsti indikatori, visi mērķi, visi intervences pasākumi, visi figurējas pamatiesība aktā. Tas ir mūsu tiesību aktā saturā. Varbūt neesam pietiekami rūpīgi ar to iepazinušies. Ja šiem, šiem mūsu priekšlikumiem, bet uh, visi šie jautājumi, kas izskanēja, viņi, viņi tie figurē mūsu tiesību aktos, kurus laidām klajā jūnijā. Nu, pat labāk gan uh, savienības, gan uh, dalību valstu kontrolas uh, līmeņi ir pārlieku lieli. Tie nāk par sliktu lauksaimniekiem, pārāk liels sloks, mēģinam to samazināt. Un tas mums būs spēcīgs uz rezultātiem balstīta sistēma. Es nedomāju, ka atsakoties no. Uh, paļaušiem normatīviem, uz, uz rezultātiem pārējot, nedomāju, ka lauksnieki no tā cietīs. Mēģinām aizsargāt savienības līdzekļus, vienlaikus darīt to vienkāršotāk. Lai valstīm ir lielāka iespēja to pārvērst konkrētos pasākumus, pasākumi būs mētiecīgāki, lai valsts varēs saprast, ka vienkāršošana, ko tās meklē gadiem ilgi, lai varētu vairāk palīdzēt lauksaimniekiem būt mazāk kompleksa sistēma, ka tas viss varēs tā arī darboties. Lai valsts līmenī var daudz ko darīt, lai es eh, būčets eh, un izdevumi atbilstu kopējiem savienības prasībām. Un eh, atbilstoši vienotā audita prasībai certificēšanas iestādes informēs par to, vai, vai um, pārvaldība strādā, vai prasības tiek ievērotas. Komisija pieslēgsies tādiem certificēšanas iestādes darbam nevar uzticēties. Tam mēs piemērosim finanšu korektūras, ja būs nopietni pārkāpumi dalībvalstu sistēmās. Tas būtiski neatšķirs no patreizējās sistēmas, tur kādās jām būs mazāk savienības domu, kas jāpārbauda. Arī um, individuālās transakcijas tiks mazāk vērtītas. Un šajā kontekstā nav vietā um, palātē atsaukties 2%, 98%, uh, apgalvojot, ka izdevumu adekvātums netiks nu, pietiekami izsaists. Paldies par šo iespēju reaģēt. Paldies Figredo kungam un priekšstādājiem jums, kā arī deputātiem. Paldies par šo iespēju piedalīties diskusijām. Państwa, bardzo dziękuję za. Mēs paldies! Paldies par šo tiešām ārkārtīgi interesantu aizraujošo diskusiju. Nu, šī diskusija tiešām bija nepieciešama, jo sevišķi tagad, kad esam sākuši darbu pie atzinumiem par tiesību aktiem, kas reformēs kā LP. Kalpē joma ir viena no sarežģītākām Eiropas Savienības politikas jomām. Un te ir iesaistīts daudz dažādas institūcijas. Un tā ir nepieciešama pareiza instrumenta, jo te mēs uh, runājam par diezgan ievērojamiem nodokļu maksātāju līdzekļiem. Un vēlos skaidri uzsvērt, uh, ka nu, kritika, ko dzirdējām no revīzijas palātas, mm, nedom, domāju, ka uh, šāda kritika ir zināms pamats un vienlaikus tā ir tikai viela pārdomām. Šie jautājumi rūpīgi jāizsver, jāapsver. Jā, Mūsu komiteja, komisija, komisijas jaunā direktorātam rūpīgi jāizvērtē visi minētie fakti. Un noslēgumā vēlos uzsvērt, ka mums ir eh, rūpīgi jāuzmanās pirms kritizējuma revīzijas palātu. Ja no šīs eh, komitejas nāk pārlieku liela kritika, tas nenāk par labu savienības lauksaimniecības nākotnē. Ne? Protams, e, konstruktīvai kritikai jālieš ir e, vieta un loma, bet e, aprobežosimies ar lietas būtību un pārliek neizjausimies ar skarbiem kritik, kritikas vārdiem. Jo no starp šīm sanāksmēm es dzirdēju, ka kolēģi saka, nu, ja mēs mazāk tērēsim KLP, tad būs vairāk līdzekļu citām lietām. Un, uh, viņi tikai gaida no, no mums, ka mēs teiksim, nu jā, tur uh, uzliksim kaut kādus griestus, eh, eh, ierobežojumus un tā tālāk, un viņi versē rokas, lai šo nodarītu no citiem līdzekļiem. Tā kā liels paldies, un es atvainojos, ka tik strikti eh, lūdzu jūs pieturēties pie runas laika, bet mūsu darba kārtība ir diezgan piesātināta, esam iekavējuši darba plānu stratēģiju vai par pusstundu. Paldies vēlreiz revīzijas palātājiem komisijai. Diskusija bija atklāta un, manuprāt, diezgan arī aizraujoša. Mūsu attiecības, protams, paliks uz tādas visciešākās. Paldies par uh, līdzšinējo sadarbību, kas ir bijusi sekmīga. Nu, labiem draugiem nāks būt arī atklātiem vienam ar otru. Un to var atļauties, protams, tikai labi draugi. Kādi cerams mēs arī esam. Paldies! Un uh, tagad uh, cerams, ka referente ir gatava re referents ar nākamo um, tātad ziņojumu. Vēlreiz paldies uh, mūsu viesiem. Uh, atļaut no jums atvadīties. Pēc brīža būs vārds arī Andriju kungam. Bardzo, pana, bardzo Państwa proszę o pomoc. Dāmas un kungi, aicinu jūs būt disciplinētiem un aicinu visus izteikties lakoniski, laika mūsu rīcībā nav no pārpārējiem. Vārds referentam Erikam Andrjukungam. Jā, paldies ar jūsu atļauju vēlos, eh, ko eh, bilst, lai neizniekotu eh, laiku. To jau esam iz, iz, izniekojuši un iztērējuši, bet nu, šī bija ļoti interesanta un vērtīga saruna. Revīzijas palātas atzinums ir, ir vērā ņemams dokuments, ar to mums ir jārēķinās neapšaubāmi un vēlu veiksmi Revīzijas palātai komisija turmākajā darbā, kopīgajā darbā. Ehm, viņiem tas izdosies. Ja runājam eh, par, par manu atzinumu, tad eh, vēlos pateikties maniem eh, kolēģiem, maniem līdzgaitniekiem, kas piedalījās šajā darbā. Un jums tātad vēlas prezentēt, piedāvāt tādu opusu četros cēlienos. Uh, Eh, kas sasaucas arī ar maniem iepriekš gatavotajiem atzinumiem, eh, vispirmām eh, kārtām par tātad koptirgus organizācijām, indarības nozarē, pēc tam pievērsīšos kvalitātes aspektiem un tad iztirzāšu uh, Uh, īpašos pasākums, kas ir adresēti Egejas jūras salām un uh, citiem attālajiem reģioniem. Pievērsīšos arī uh, tātad eh, deregulācijas centieniem un, un cenu eh, tātad eh, svārstīguma novēršanai. Ja runājam par vindarības nozari, tajā notiekošo šeit lielā mērā varu pievienoties komisijas skatījumam. Uh, un komisijas priekšlikumiem. Um, noteikti varu atbalstīt uh, komisijas piedāvāto elast, lielākā mērā elastīgo uh, vīnoglāju stādījumu uzskaites un aprēķina uh, formulu, kas, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinot ar, ar aiz, aizvadītajiem gadiem. Uh, Mm, Tātad eh, šo stādījumu certificēšanas un, un, un, un atļauju un apliecību izsniegšanas sistēma būs eh, elastīgāka, efektīvāka. Eh, nu, tas ļaus arī, arī iet kopsolī ar, ar, ar laiku jaunākajām tendencēm, izmantot uh, un iekļaut atbalstu vērumā ar jaunas vinogulāju šķirnes varietātes. Uh, Mm, kas, kas vēsturiski nav bijušas eh, pazīstamas un izplatītas. Tādā veidā ceļot, eh, ceļot eh, biodaudzveidību, tas, tas ir vērtējums pozitīvi. Bet lielā mērā, protams, šo ieceru sekmēšanās ir atkarīga no dalību valstu un, un pašu vīnkopju labās gribas. Bet šādas ieceras ir atbalstāmas. Atsevišķos gadījumos komisija arī nepiekrīt, piemēram, eh, šīs izcelsmes norāžu uh, risinājums un, un definējums, ko piedāvā komisija šeit, mums ir būtiski atsaukties arī uz, uz uh, Lisabonas līgumu, kas, kas šīs aizsargātās uh, Eh, norādes eh, jārregulē. Tālāk komisijai ir tā, tāds revolucionārs eh, priekšlikums bezalkoholisko vīnu definēšanā. Tāpat arī šeit ir, ir jābūt īpaši, īpaši piesardzīgiem, nevēlētos tā uzreiz tam piekrist, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešama uh, skaidra nostāšanās uh, kvalitātes pusē, uh, tādas izcilības pusē, Eh, ņemot vērā to, ka eh, pieauga mm, preču, tostarp arī vīna tirzniecība internetā ir būtiski, lai um, visi nosaukumi, etiķetes, uh, uz etiķetēm paustie kaut kādi apgalvojumi vai norādes būtu uzticami, patiesi, nevis līdzekļi, ar, ar, ar kuriem patērētājs tiek apkrāpts. Un mm, komisijas priekšlikums šai ziņā ir, ir, ir vērtējums ļoti ļoti eh, tādu lielu, lielu rūpību. Un eh, tāpat arī ir izskanējuši priekšlikumi eh, sīkāk uz, uz, uz vīna etiķetēm norādīt tā, tā enerģētisko vērtību kalorijās, arī, arī uh, Eh, sas, sastāvu norādīt. Eh, ir labi, ka ir, ir izskanējis priekšlikums eh, to tātad voluntārā fakultatīvā kārtā norādīt. Vai arī, ja paredzēt norādi, ka, ka sīkāk informācija ir atrodama Vindara vietnē. Un mm, ir būtiski, lai šis darbs turpinātos. Uh, Un eh, es, eh, protams, savu, savu, savus eh, pārdomus gatavotams paļāvos uz, uz, uz līdz šim izskanējušajiem priekšlikumiem. Bet nu, šis, šis enerģētiskās vērtības norādīšanas priekšlikums nu, ir, ir, ir, ir vērtējams divējādi. Uh, Eh, nu, vīns ir, ir dzīves eh, produkts, eh, tajā notiek dabīgi procesi un tā fiksēt kaut kādus parametrus vienā, vienā brīdī, citā brīdī tie atkal būs citās proporcijās vai ar citiem rādītājiem. Tas, šīs ieceres, jebkurā gadījumā ir jāapspriež ar nozari, lai šādā veidā uh, neradītu nepamatotu uh, slogu nozarei. Nu, lūk, tik tālu par uh, vīna nozari, tālāk uh, priekšlikums ieviest šeit, šeit kādas kvalitātes uh, schēmas, uh, atbalstīt tādu tapšanu. Uh, priekšlikuma būtība ir vienkāršot, racionalizēt uh, tiesību aktus, kas uh, regulē uh, šo kvalitātes schēmu. Um, ieviešanu. Uh, tomēr komisijas priekšlikumu šobrīd uh, uh, nor, noraidu. Uh, Mm, eh, kas, eh, tātad, eh, kas regulētu atsevišķu sastāvdaļu geogrāfisko izcelsmi. Mm, šis režīms, šīs te geogrāfiskās norādes aizsargātās, šis režīms vēl ir jāizvērtē, vai tiešām ir pamatoti un efektīvi prasīt šo, šīs norādes līdz pat reģionālam līmenim, nevis tikai valstu uh, līmenim, vai tas ir samērīgi. Līdzīgi arī, arī vīna nozarē šīs tā, izcelsmes apelācijas norādes šis režīms vēl būs jāvērtē. Trešais punkts īpaši, īpaši konkrēti atbalsta pasākumi attālajiem aizjūru reģioniem šeit Eh, noteikti eh, būtu jā, eh, jāsamazina sākotnējais, jāpalielina. Nedrīkst pieļaut to, ka tiek samazināts atbalsta līmenis. Šiem, šiem reģioniem Eh, kas saskars ar būtiskiem izaicinājumiem, eh, šķēršļiem savā attīstībā un eh, tos īpaši, īpaši skar cenu svārstīgums pasaules tirgos un Eh, komisija līdz šim eh, brīdim eh, nav, nav bildusi ne pušplēsta vārdu par KLP šo te tīri saimniecisko, ekonomisko pusi. Drīzāk tā aizraujas ar, ar tādu, tādu ideoloģisku saukļu skandēšanu tādā nekonkrētā līmenī. Un mans priekšlikums šeit ir ļoti konkrēti ar ļoti konkrētiem darbiem, uh, jau ar esošo instrumentu palīdzību, piemēram, caur koptirgus organizācijas instrumentu atbalstīt šos reģionus. Piedāvāju sešus papildu instrumentus kas ļautu strauji nekavējoši reaģēt uz krīzes situācijām. Uh, Mm, tā, kas ļautu mobilizēt uh, valsts līdzekļus, Eiropas uh, Savienības fondu līdzekļus un uh, ar jūsu laipnu atļauju priekšsēdētāji ierosinu uh, nāklajā ar uh, deklarāciju, kas būtu adresēta mm, komisijai. Uh, un... Uz ideja prēva d'amour. Nu, principā tāda, tāda tā kā atzīšanās mīlestībā tā būtu uh, Hogana kunga uh, vadītājam, uh, ģenerāldirektorātam, uh, iedrošinot viņus uh, šī, šī, šī darba turpināšanā. Uh, Es gribētu pirmkārt Eh, no komisijas dzirdēt, skaidrot, sagatavot dosie, kur skaidrotu, kāda ir krīze, otrkārt, eh, lai sniegtu atbildes un reakcijas krīzes gadījumā atkarībā no identificētās krīzes. Tas ir priekšnosacījums un priekšdarbs mūsu priekšlikumu tādā veidā. Eh, komisija būtu norādījusi, ko tā uzskata par krīzi. Tālāk es uzskatu, ka ir jāuzlabo tirgus caurskatāmība. Uh, uzliekot eh, par pienākumu dalību valstīm un profesionālām organizācijām sniegt eh, savus datus, eh, ko, lai labāk varētu vadīt tirgus. Tas ir iepriekš veicams darbs, kas mums varētu līdzēt, kā arī mums kalpot kā trauksmes signāls atsevišķim portugadījumos un arī sarunās ar trešajām valstīm, kuras eksportē uz Eiropas Savienību. Tas dot iespēju finanšu tirgu eh, vadībai, um, iespējas labāk sekot lauksaimniecības produktu tirzniecībā, it īpaši tāda, kad pārdošana notiek brīvprātīgi starp partneriem. Tālāk tas dot iespēju uzlabot tirgu caurskatāmību un treškārt e, paredzēt brīvprātīgu atkāpšanās sistēmu tad, ja e, krīze ir attiecinām uz visu ražošanu. Tas nozīmē, kā Tas palīdzētu veidot da, pamatu darbam un sadarbībai starp komisiju, eh, padomu un parlamentu. Mēs nedrīkstam nonākt tā, tādā pat stāvoklī kā piena krīzes laikā, kad par, parlaments tika pilnīgi nobīdīts malā. Es aicinu sagatavot stratēģijas elementus, eh, kā, kā un ko komisija piedāvā pirmā pīlāra gadījumā. Otrkārt, lauksaimnieciskas vara um, stiprināšana pārtikas uh, aprites uh, procesā. Šeit ir vēlreiz jāuzsaka mūsu kolēģu Dēsadantēna, Dekāstra un citu darbs, kas ir paveikts omnibus ietvaros, lai varētu balstīties uz šo lielo procesu vajadzētu atcelt zināmas neskaidrības par, lauksaimniekiem attiecībā uz to, lai tie varētu labāk organizēties un līdzsvarot tirgus. Pirmkārt, ražotāju organizācijām ir jāsvītro atsauce uz īpašumu transferu un jāprecizē cenu klauzulu, kas vai šodien ir aktuāla starp profesionālām organizācijām iespējas slēgt trīspusējos līgumus, kā tas ir norādīts ziņumā, kas dod iespēju izmantot vērtības eh, pēc pirmā pircēja. Un treškārt eh, valsts intervences aicinu to attiecināt arī uz cūkopības nozari eh, kā arī, lai ņemtu vērā Brexit sekas un pašreizējā cūku mēra sekas. Tāpat, kā, tāpat piena gadījumā un arī aktualizēt sliekšņa cenas. Visbeidzot, par komercializāciju. Aicinu sagatavot komerciālos likumus tām nozarēm, kur to nav, kas ir aitkopības, cūkopības, citur, citās nozarēs lai varētu paredzēt eh, konkurences eh, vienlīdzību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kas, manuprāt, ir būtiski, kā arī labāk apzināties patērētāju jaunās gādas, gaidas attiecībā uz dzīvnieku barošanu, dzīvnieku labturību un izpārtiks izsakojumību. Un visbeidzot pār piedāvājumu aicinu attiecināt uh, nacionālas un Eiropas kvalitātes zīmes, kas attiektos uz AOP, uz geogrāfiskās izcelsmes eh, norādījumu un pēdējais punkts - importa režīms ar trešajām valstīm. Šeit mēs eh, iekļautu atkal darba kārtībā piesardzības klauzulu, lai sakotu tam, ka viss notiek korekti. Paldies priekšsēdētāji, ka jūs pacietīgi uzklausījāt man ziņojumu izklāstu nie przerywamy. Paldies um, referentam, jo nepārtrauc jūs tādēļ, ka jūs esat referents, jums ir tiesības, ir tad iespēja un vērtīgi. No referentiem katram ir pusotra minūte, lūdzu, ievērojiet, jūs laiks būs uz ekrāna Dantāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi Andrija Ziņoģums. Ir. Eh, ievērojama darba masa, par ko es vēlos viņam pateikties. Šeit ir daļa, kur viņš analizē komisijas priekšlikumus un kopumā mēs varam atbalstīt kvalitātes, geogrāfisko indikāciju, priekšlikumus un arī be, attiecībā priekšlikumus uz bez, bezalkoholisko vīnu. Tālāk. Es atbalstītu priekšlikumus jaunam ietvaram tirgus organizācijai, bet nevajadzētu atkāpties no tā, ko esam panākuši omnibus ietvaros. Šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, E, stabilizācija e, un tirgu caurskatāmība, šie priekšlikumi un visi rīki, kas palīdzēs nodrošināt labāku tirgus caurskatāmību, jau ir pieņemti parlamentā 13. gadā, ir jāpacīnās tagad, lai mēs tos izplēst no padomas, kas neizdevās pagājušajā reizē. Tālāk par e, piegāžu Eh, procesu un to, kas jau tika iekļauts dekastro ziņojumā, varbūt šeit vajadzētu labāk lietas koriģēt un arī kvalitatīvajiem produktiem to līnijai piešķirt eh, papildus pūliņus. Un šeit es gribētu aicināt uz iespējām decentralizēt procedūru mazākos elementos. Tālāk par krīzes rezervi, ko mēs eh, rodam vairākās vietās, un eh, kas attiec arī uz uh, Eh, tirgu organizāciju. Ir vairāk tirgus pārvaldības instrumenti, kas ir jānošķir no krīzes pārvaldības instrumentiem, un solītie 400 miljoni ir domāti krīzes pārvaldībai, nevis tirgus pārvaldībai ikdienā. Uh, Komisija nevēlas um, ķerties pie šiem rīkiem, un es domāju, ka parlaments vēlas atjaunot minimālo regulējumu. Šeit nav runa par atgriešanos pagātnē, bet gan pār uzticības un uh, redzamības nodrošināšanu iekšējā tirgū. Mēs nepārskatīsim uh, Eh, tirzniecības nolīgumus, bet mums ir jānodrošina mūsu tirgi, ņemot vērā to, ka mūsu eh, tirgus noteikumi ir drakoniskāki nekā visur citur. Paldies! Eh, Milērs kundze, paldies priekšstādētāji, paldies kolēģim Andriju par šo pirmo mm, pārskatu par savu visaprošo ziņojumu. Līdzīgi kā omnibus kontekstā, kopējā tirgus eh, regulā mēs eh, darbojamies aktīvi, un šeit mums nevajadzētu vairs varbūt tik daudz vairs eh, darāt, darīt, bet, nu, pienāk šis jauni priekšlikumi. Nu, redzam, ka te no sabiedriskā viedokļa tomēr vēl būs daudz darāmā. Komisijas priekšlikumu par geogrāfiskajām norādēm. Tās es vērtēju pozitīvi. Kopumā tur tās ir labas sistēmas uh, pielāgošana ātrākā reģistrācijai un efektīvākai, um, efektīvākām izmaiņām attiecībā uz produktu specifikācijām. Šī jaunā kārtība ir arī apsveicama. Bet um, alkoholizētie vīna vīna produkti, kā arī tie tiks iesaistīti, nu, uh, ja mēs to sametam, tā teikt, vienā grupā, uh, Un, ja es vēlos um, baudīt bezalkoholisku, bet bez tātad uh, spirta, tātad uh, vīnu, tad, tad nu, tā kā alus vai, vai trikšlošais vīns, piemēram, tad es labāk dzeru ūdeni nekā šo te stiprināto vīnu. Te ir daudzi, mm, uh, nu, tādi veselības aspekti, kas jāizvērtē. Es runāju tikai par sievietēm grūtniecēm, bet arī par, par cilvēkiem, kuri spirtos sēriens nepanes. Un, um, Nu, jā, jāņem vērā arī tātad um, zinātnieku dāti, varbūt šķirnes aizliegt uh, nevajag. Un te es iesniegšu attiecīgus uh, grozījumus. Un tāpat arī par pienu un, un uh, ražotāju organizācijām. Te vajadzētu padomāt, vai nepieciešami šeit šādi skaitļi, vai mēs varam vienkārši sacīt, ka mēs, nu, noliekam tādu šīs mm, ražotāju organizācijas vienā līmenī citām. Tas jau būtu labi. Vaisa kungs, lūdzu, un paldies priekšstādētāji! Paldies kolēģim Andrū par labajiem priekšdarbiem. Domājot par intervencijām tirgu, jāsaka, ka ar, nu, ir ja nepieciešama arī uzraucība. Nu, un, šī monitoringa uz, uzraudzības vietas var mums palīdzēt cīnīties par krīzēm, saucīgi sagatavoties. Ražotāju organizācijas ir nu, labs instruments. Mums ir padomāt, vai ražotāju grupas nevajadzētu uh, balstīt uz uh, produktiem, bet vairāk uz ražošanas veidiem, piemēram, bioloģiskā, organiskā ražošana vai kā citādi. Kas attiec uz uh, vīna šķirnēm, nu, te mums jā, jā, jāpēc pēc iespējas plašāks risinājums, domājot par klimata pārmaiņām, bet arī par, par pesticīdiem un tā, tā, tā, tā tālāk, un neļauj izmantot vīna ražotājiem par uh, mārķētājiem. Mums ir daudz mažo, mazo ražotāju runājot par, par mārķējumu. Ir jādod iespēju viņiem. Mums etiķetes piedāvāt um, uh, tikai nepieciešamākos datus, pretējā gadījumā būs grūti maziem ražotājiem. Zulākums. Grazie, prezidente. E grazie, relatore, par il testu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentam par sagatavotu ziņojumu. Šeit ir ļoti daudz temati skatīti, un es pievērsīšos dažiem. Piedāvājuma kontrole atsevišķās jomās ir prātīga izvēle, un mēs atbalstām to, ka šis mehānisms ir jātiecina uz citām nozarēm. Tāpat mēs atbalstām uh, sadarbību starp operatoriem, lai mēs varētu starp nozarēm paredzēt garantētus ienākumus. Tālāk par vienkopības nozāri. Varu piekrist, grozīt definīciju aizsargātajam orģinālu nosaukumam. Ir jānoraida jebkurš mēģinājums samazināt vērtībā. Tālāk par neizmantoto vīnogu šķirņu izmantošanu, kā tas var ietekmēt tradicionālās nozars, ir nepietiekami novērtēts un es nav man skaidras priekšrocības kādas būtu izņemot imports eh, no trešajām valstīm. Eh, tālāk jautājums par bezalkoholiskajiem vīniem. Mēs uzskatām, ka šī vīna ir rūpniecisks produkts un nav piesaistīta teritorijai. Paldies, nākošais runātājs deputāts Kalamģie. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi Andrijovi sagatavotais ziņojums eh, atklāja atsevišķas interesantas bažas un lai gan bija pilnīgi skaidra viņa personiskā nostāve pār eh, bezalkoholiskā vīna kategoriju izveidošanu. Tas neatbilsts vīna definīcijai, kas ir septītajā pielikumā. Bezalkoholiskajiem vīniem ir jāpiešķir arom, aromatiskās vielas, kompensēt alkohola zudumu, tie ir rūpniecisks izstrādājums un tie netiec uz PTO noteikumiem, bet uz regulu 251 par aromatizētajiem vīniem. Un tos E, nevar attiecināt uz šo sadaļu. Tā, mm, mēs atbalstām visus priekšlikumus attiecībā uz e, aitkopības un vīnkop, e, cūkopības pasākumiem, kur ir jāņem vērā gan Brexit, gan stāvoklis ar cūkumēri, turklāt arī stāvoklis cukurtirgū ir satraucoši, jo cukura kvotu liberalizācija sekoja smaga krīze, cukura krī, cit, e, cenas kritās gada laikā par 30%, un neraugoties uz to, komisija nevēlas nekādu intervenciju veikt un e, pie, uzskata, ka ir jābūt autoregulējumam. Tiek piedāvāts to, šos izstrādājumus un produktus pievienot eh, tiem, kas var izmantot uh, aizsardzību. Nākamais runātājs vienā minūte. Paldies, vēlos uh, pateikties referentam. Es teikšos pavisam īsi par diviem konkrētajiem jautājumiem. Pirmkārt, uh, par skolu maltītēm un budžetu skolu pienam. Nu, tas ir jāaizsargā. Um, šeit apcerpjot līdzekļus uh, šīm programmām, tas noteikti nu samazinās programmu efektivitāti gan satura ziņā, gan arī um, administratīvā sloga ziņā. Un nu, te ir runa par, uh, gan par KLP strateģiskiem mērķiem, gan kopējo satvaru. Ir svarīgi to ņemt vērā arī šajā atzinumā arī Kārsīs kundzes ziņojumā. No otras puses uh, ir bīstami uh, eh, spēļšos attiecībā uz uh, dažādām vīna sugām. Ir uh, priekšlikums aizsargāt jau uz grāfsku izcelsmi visām, visām šīm sugām. Es nemanāju, ka ir īstais brīdis to darīt, jo neredzam, kāds būs uh, tā šās sekas. Paldies! Uh, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi trīs komentāri tikai par vīna jomu, kas eh, attiecas un uz šām norādēm tur vidas eh, un dažās citas, eh, vajadzētu to pieļaut, kas attiecas uz dažādām sūgām. Ņemot vērā klimata pārmaiņas, kāds 5000 sūgu Eiropā, Vācijā mazāk, Itālijā vairāk. Svarīgākais ir vīna kvalitāti Eiropā. Tā nevajadzētu kristies. Patreizajā situācijā, kā Austrālijā un Itālijā, piemēram, ir zināmi ierobežojumi, bet citas nevajadzētu. Par delokalizācijas un citās domās es domāju, ka jā. Ja viņas tiek papildināts ar, ar, ar cukuru vai vienkārši ar, ar, ar spīrtu, tad to vajadzētu norādīt. Un līdzīgi, kā mēs teiktu, ka, piemēram, alus bez alkohola, un tas vairs nav alus. Tas ir smieklīgi, ja šādi produkti tirgo ir un tādi ir, un tad to vienkārši vajadzētu ņemt vērā. Vēl divas sekundes. Esmu referents par NB atzinumu. Andriju kungs savā ziņojumā Vai ierosina um, mainīt uh, marķēšanas uh, norādes? Es domāju, ka tā nav mūsu funkcija šeit. Kopš 96. gada tā ir EMI kompetence. Nu, tagad šeit uh, um, runā par KLP un tā tiek mainīta. Tas ir viena lieta, bet marķēšana ir cita lieta. Runā par 50 trīs plus, tātad paplašinātā sadarbība starp referentiem MI vārdā vēlo, vai Eiru kungs ar mani vēl nav sakontaktējies, biju sēnu referentu sanāksmē, agrie komitejā es tur netiku uzaicināts. Un starp abām komitejām pagaidām nav tāda īpaši laba viedokļu apmaiņa. Saturiski es jau neiebilstu, bet uh, nu, procesā sanāk tā, ka NI tiek atņemta kompetence, un, un, un tā tas nevajadzētu būt. Šeit jāuzmanās, lai kaut kādas personiskās uh, lietas un, un grība nekļūst par, par, par normu. Uh, to nevajadzētu atstāt bez uzmanības. Tā kā es aicinu tiešām referenti nedaudz mainīt savu pieeju. Pretējā gadījumā mums jāplēp pie savām kompetencēm, un, un tāpēc agrī komentārs jautājums nav jāskatās. Paldies! Paldies, es tiešām aicinu jūs izteikties lakoniski, pretējā gadījumā mums nebūs laika visus uzklausīt. Paldies, priekšsēdētājs, teikšos ļoti īsi, jo kolēģi jau daudz ko norādīja pār pieļaujamo produktu eh, pap, sarakstā paplašināšana. Andrija eh, kungs runāja par cukopības, aitkopības produktiem, arī cukurnozirgrūtībās. Un es to saist ar budžeta samazināšanu. Tālāk par marķējumu vīniem. Es eh, par to runāšu ar viņu vēlāk, lai panāktu saskaņu šajā aspektā, bet par ražotāju organizācijām šodien organizējas kustība vairāk produkcijai īsajā apritē. Uh, Es domāju, ka tas tiks ņemts vērā arī runājot par PTO saistītiem jautājumiem. Jā, herzlichen dank. Ich... Paldies, koncentrēšos uz vienu aspektu, proti ierosinātā stratēģija attiecībā uz uh, krīzi, uz tirgus uh, krīzēm, tātad uh, paredzēt šie pārvaldības sistēmu krīžu laikā, brīvprātīgi, sam, brīvprātīgi samazināt ražošanu, norādot uz piena krīzi. Mēs eh, redzējām, kāda bija zaudējumi eh, nu, pēc eh, cenu svārstībām. Un daudziem māksliniekiem bija problēmas, un te nepieciešams konkrēts mehānisms. Mums ir um, uzraudzības iestāde, monitoringa iestāde, nu tā ir jāstiprina. Lai tās tiešām varētu iedarbināt krīzes mehānismu, lūk, pie tā būtu jāpiestrādā. Ir, kā, tas ir kārtīgi svarīgi. Atcaucos arī uz Deivida atzinumu par pārprodukciju starptautiskajos tirgos, jo sevišķi attīstības eh, valstu tirgos eh, mēs atstājam negatīvu ietekmi. Mums nepieciešama politikas koherence, saskaņotība, eh, un šeit ir tā, tieši tā vieta, kur piestrādāt. Došs Santuškungs. Paldies, priekšsēdētāji mēs koncentrēsimies uz vienu konkrētu aspektu, kurš attiec uz specifiskiem pasākumiem ultraperifēro eh, reģionu sakarā. Šis režīms balstās uz 349. līguma pantu, kas atzīst, ka eh, šie reģioni ir pakļauti īpašiem apstākļiem eh, komisija secina, ka šo reģionu specifiskās vajadzības nevar tikt eh, iekļautas pirmā pilāra prasībās, un tomēr eh, tāpēc ir nepieciešams paredzēt pietiekamas finansējumus, un tāpēc es lūdzu atbalstu tam, eh, ko piedāvā Ēriks Andrjē Eh, kas ir īpaši atbalsts šim režīmam, kā arī atsevišķu finanšu eh, līniju. Ja, ja es būtu zinājis, ka man ir, ka, ka pulkstenis ir tik lēni, es būtu varbūt izteicies mazliet lēnāk. Nākošais runātājs eh, ar, nav ieslēgts mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Paredziet. Par las autorizaciones de planta. 30. Eh, gadu stādīšanas autorizācijā, manuprāt, ir eh, nepiemēroti. Domāju, ka drīzāk eh, paredzēt šeit 40. vai 50. gadu. Tālāk par Vitislam Bruskā šķirni. Es nezinu, vai e, varam izmantot hibrīdu šķirnes e, oriģinālu vīniem, jo vīnislam bruskā drīzāk var raksturot nevis ar kvalitāti, bet ar zemo kvalitāti. Un šeit ir runa par hibrīdu, kam nav neatbilst e, kvalitātes prasībām. Un tāpat atbalsta 222. panta svītrošanu. No jo vajadzētu šo eh, pantu drīzāk grozīt. Deputāte Ribeiro, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos pateikties referentam par paustajām bažām attiecībā uz eh, finansējumu eh, pozeikas, paturot prātā to, kā Eh, komisārs Hogans Azoras sālās jau apliecina, ka eh, šiem reģioniem eh, finansējums netiks samazināts, un es gribētu dzirdēt vēl apliecinājumu tam, lai mums nebūtu problēma pēc sarunām. Tālāk es gribētu atsaukties uz nepieciešamību uz autonomiju vai nu pirmajā vai otrajā pilārā, kāds Pirmajā pilārā tiešām maksājumi nevar būt atkarīgi no strateģiskiem plāniem. Tāpat mēs nevaram noteikt paļau, pieļauts to, ka valdība iesaistas sarunās, kam ir jānotiek tiešā veidā ar komisiju. Deputāts Dekastrop ļoti īsi. Vēlos pateikties eh, kolēģim Andriju par eh, tik īsos termiņos sagatavotos ziņojumus. Šeit ir daudzi uzlabojumi, un es domāju par kvalitāti, geografiskajām norāde indikācijām un dažādiem pārvaldības pasākumiem piedāvājumam. Parlaments to jau iestrādāja eh, pēdējā KLP, kā arī tirgu caurs, tirgus caurskatāmības pasākumi un pasākumi pret negodīgu komercpraksi. Ļoti noderīgi arī ir konkurences e, likumu pārskatīšana. Šeit es varu piekrist Dantēna kungam, omnibusā ir panāks daudz, un būsim piesardzīgi, lai mēs atkal neatgrieztos pie diskusijas, kur jau tā bija sarežģīta, un e, kurā beidzās uz e, marģinālas nots publikā, ar publikāciju oficiālajā vēstnesī. Tam es gribēju pievērst jūsu uzmanību. Visā pārējā mēs atbalstām Mērika priekšlikumu. Nākošais runātājs deputāts Kāpūto. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikties Ērikam par viņa veikumu atjaunojot eh, iepriekšējās ambīcijas. Atbalstu viņa pausto un priekšlikumus un domāju, ka mums ir jāturpina veidot drošuma tīkls sabiedrībā, tad, kad citu iespēju nav, kā arī jāstiprina ražotāju organizācijas. Tāpat jāveicina jaunas komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, kas vienkāršotu visus etapus no um, audzēšanas līdz patēriņam. Turklāt Eh, piekrītu tam, ka ir jāparedz vairāk fleksibilitātes autorizācijas sistēmās vienkopības produktiem. Tieši tāpat kā Eriks, eh, esmu pret komisijas priekšlikumu grozīt eh, aizsargātos oriģinālu nosaukumus par bezalkoholiskajiem vīniem runājot, es uzskatu, ka jāturas pie tirgus attiestības, bet šiem izstrādājumiem ir jātiek labi precīzi nošķirtiem no vīna un nedrīkst attiecināt PTO eh, eh, noteikumus. Eh, Tik tiešām ir būtiski pievērsties arī tātad piegādes ķēdēm. Lauksaimnieki ir interesēti, lai šīs ķēdes būtu pēc iespējas īsākas, lai viņiem būtu lielāka teikšana par to, kā tiek pārdota viņu produkcija. Un lauksaimnieki ikdienā uh, saskaras ar, ar šādām grūtībām. Tāpēc, ja mēs definētu šo īso piegādes ķēdi, tas būtu liels ieguvums. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Eh, tūlīt arī došu vārdu komisijas pārstāvim, un, ja jums izdotos iekļauties piecās minūtēs, es būtu sajūsmā. Jā, priekšsēdētāji, tiešām arī manās interesēs ir izteikties pēc iespējas īsāk. 6.30 mums ir jābūt jau trialogā, kas, eh, kas būs īstenībā mūsu šīs dienas nagla, eh, tā kā nekavēšu jūs. Liels paldies referentam, tiešām referents ir sagatavojis tādu ļoti bagātīgu, plašu atzinumu Un mums šāda atzinuma sagatavošana droši vien būtu prasījis kādu gadu. Mēs tur ņemtos ar ietekmes izvērtējumiem un ko tur vēl ne. Um, un mēs tur neko nevarētu padarīt. Bet, nu, referentam tas ir izdevies. Es dzirdēju, un gluži pamatoti tas tika pausts, ka vēl nav skaidra viena lieta. Uh, kā eh, iet kopā eh, TKO regula ar citām regulām, it īpaši eh, strateģisko plānu regulējumu. Un viens moments kaut kā ir tiešām no mums spējis aizbēgt, izvairīties no, no tādas plašākas pievēršanās. Kā mēs operatīvo, operatīvo programmu sistēmu tagad atvērsim, uh, Eh, arī citām ražotāju organizācijām ir tātad iezīmēti 3% budžeta šiem eh, pasākumiem. Tas noteikti eh, var būtiski ietekmēt to, kā privātas struktūras saviem spēkiem vada, pārvalda tirgu, kā, kā attīstās un, un pārvēršās piegādes ķēde, mm, bet šī, šī tātad mūsu politiskās plānošanas tāda iekšējā viendabība, saskaņotība vēl ir jautājums, uz kuru ir jāmeklē atbildes un risinājumi. Īsumā vēl par tirgiem un piegādes ķēdēm un tad pēc tam par vīniem un, un vīnogu šķirnēm. Ja runājam par tirgus pārvaldības ierosmēm, mēs mm, šai ziņā vilcināmies, nāk klajā ar kādiem konkrētiem priekšlikumiem, jo uzskatām, ka tā ir tām politiskajām norādēm, tās politiskās norādes ir, ir, ir tādas arī gadiem ilgi bijušas, proti orientācijas tirgu. Uh, operatīvi tā ir jābūt šim operatīvajam, šim, šim drošības garantijas tīklam, un referents piedāvā iet stipri tālāk par šo uh, drošības tīkla, uztvērē tīkla koncepciju. Um, Kā būtu tāda pilnīga atkāpšanās no šī kursa, būtu pilnīgi jauna kursa uzņemšana. Uh, kopējā lauksainiecības politikā. Uh, pirms mirkļa vēl runājām ar revīzijas palātu par to, kāda jēga no tiešmaksājumiem. Nu, tik tiešām, ja mēs palielinām uh, tirgus pasākumu īpatsvaru kopējā piedāvājumā, tad saruktu tiešmaksājumu īpatsvars mm, un būtu jāmeklē citi risinājumi, lai panāktu tos pašus mērķus. Līdz ar to mēs skeptiski Mm, vērtētu to, ka mm, tiktu indeksētas intervences cenas, tas novērst tikai pie tā, ka, ka intervences dažādas kļūtu arvien populārākas, kas, protams, atsauktos uz budžetu, uh, arī citas starpā tādā izpratnē, uh, kur tad šie iepirktie produkti, uh, kur viņus likt, kur tos uzglabāt. Un eh, tagad uh, ir šis stāsts ar vaipienu pulveri, jūs, jūs labi zināt, eh, ja esat iedziļinājušies uh, šīs nozars mm, notikumos. Ja mēs uh, tagad atkal nostātos uz šīs, nu, teiksim, institucionalizācijas takas ar tādu spēcīgu, plašu programmu, līdzīgi kā tas bija nesenajā piena nozarē un, un tādu piedāvātu arī citās nozarēs, uh, nu, es, es nezinu, vai, vai tas būtu tas, ko. ko esam vēlējušies. Tas eh, vismaz manā gadījumā nozīmētu, eh, ka ir, ir būtu jāpakavējas tādās nopietnās pārdomās par to, kādu signālu mēs raidām patērētājiem un kādu ražotājiem. Eh, šorīt pārspriedām horizontālo regulu, skaidrojām komisijas pieeju. Gala beigās Protams, protams, ir jānošķir eh, krīzes pasākumi no tādiem ārkārtas krīzes pasākumiem, bet gala beigās mm, jautājums ir viens. No kurienes ņemsim naudu? Eh, budžets ir gal galā viens, un mm, šai ziņā eh, visefektīvākais risinājums, kas sev ir pierādījis, ir šī te lauksainiecības rezerve. Par pārtikas piegādes ķēdi runājot, Dantāna kungs jau pareizi eh, pamatot izteicās, eh, šeit eh, nesenie grozījumi ir stājās spēkā pirms gada, līdz šim mūsu pieredze ir ierobežota, tāpēc nedomāju, ka šobrīd būtu gudri tagad visu atkal izjaukt pa, pa detaļām un mēģināt kaut ko jaunu izveidot. Kā Dantāna kungs jau norādīja, mm, nebūtu gudri likt uz spēju spēles eh, tos rezultātus, kādus iespējams esam šobrīd sasnieguši. Un eh, tāda plašāka analīze sekos, un tād pēc tam iespējams potenciāli varētu tikt panākt vienošanās par kādiem jauniem konkrētiem pasākumiem. Tas ir ieplānots, uh, nu, šis, šis vilciens uh, ir uzņēmis savu, savu gaitu, um, ir uh, konkurences jomā stājušies spēkā jauni noteikumi, un tad paskatīsimies, kā tie darbojās, vai, vai tur kaut kas nebūs jākoriģē. Bet, nu, par vīnu. Referents aicina vīna stādījumu atļauju schēmu pa paplašināt, eh, attiecināt uz, uz, uz, arī uz, uz ilgāku laika posmu, bet tādā veidā tiktu atkal iš, iš, izšaubīta šī, šī sākotnēji panāktā vienošanās 13. gadā par stādīšanas tiesībām. Citiem vārdiem sakot, notiktu tas, ka trīs gadus pēc šīs schēmas ieviešanas eh, vēl ir pāragli eh, pasludināt, ka tā tagad kļūs par mūsu pastāvīgo uh, schēmu un pieeju uz visiem laikiem. Ļoti iespējams, ka kādā 23. gadā izrādīsies, ka šai schēmai vairs nav jēgas, ka tā ir neliederīga. Man tāpat arī ir patiesa prieks eh, būt lietas, kā eh, referentam eh, ir, ir, ir līdzīgas domas jautājumā par līdz šim aizliegto vai neatbalstīto sugu atbalstu, piemēram, Vitis Labruska gadījums. Mm, komisija uzskata, ka šī ilgadējā ierobežojošā tāda attieksme politika pret šo vīnogulāju šķirni Eh, sevi ir izsmēlusi. Tāpat arī atzīmēja to, ka eh, eh, bez alkohola un vīni un vīni ar ļoti pazeminātu alkohola saturu nebūtu saucami par vīnu un liekami vienā plauktā ar vīnu. Domājot par to, kā attīstās tirgus un kā tas attīstīsies nākotnē, tas kļūs arvien konkurence sāsināsies, tas kļūs globalizētāks. Mums ir pienākums pret vīna vindariem mēs šeit Eiropā, dot viņiem iespējas noturēties konkurences viļņa virsotnē ar, ar, ar, ar um, augstas kvalitātes produkciju. Un nākotnē šeit mūsu uzdevums būs kā minimums nosargāt to, ka bezalkoholiskais vīns jebkurā gadījumā ir no vīna atvasināts produkts, nevis kaut kas vienalga kas. Uh, Uh, un mm, tāpat arī uh, šis ļoti delikātais jautājums par uh, vīna enerģētiskās vērtības un vīna ingredientu sastāva norādīšanu uz etiķetēm vai kā citādi. Saprotam, ka, ka šeit viedokļi atšķiras un ir jāņem vērā arī, piemēram, parlamenta vīdes komitejas un, un, un varbūt kādu citu um, ieinteresēto pušu viedoklis un eh, regula 1308, kas regulē eh, vīna tirzniecību un arī etiķetēšanu. Eh, te jāatzīmē, ka ir, ir vērojams zināms progress kopš komisijas 2017. gada lēmumu par, par alkoholisko dzērienu etiķetēšanu mm, Eh, tobrīd vēl nebija pilnībā paveikts un neti, nebija vēl noslēgtas uh, konsultācijas ar nozari. Uh, vīna nozara uh, stingri iestājas par uh, savai nozarei specifisku risinājumu, uh, reaģējot uz trūkumiem, kas, kas tika konstatēti sākotnējā priekšlikumā, uh, tāpat arī novēršot to, ka uh, tiek likta uz spēles uh, efektīvi vienotā vienotā tirgus funkcionēšanu. Par geografiskajām norādēm runājot, um, pieņemam uh, atzinumā paustās, uh, paustās uh, norādes tādā pretīmnākošā garā, labā, labā ticībā un labvēlībā esam gatavi tos apsvērt un izvērtēt. Komisija, mūsu, mūsu cilvēki, mūsu dienesti ir jūsu rīcībā, allaž gatavi ar, ar jums runāties, konsultēties, paskaidrot, argumentēt, kāpēc mums kaut kas patīk, kaut kas nepatīk, kaut kas šķiet pareizi vai, vai nepieņemami, vai arī gluži otrādi. Paldies! Liels paldies komisijas pārstāvim! Tas izklausījās brīnišķīgi, tiešām jauki. Bet nu vārds uh, referentam. Jā, paldies! Es tagad atgriezīšos pie komisijas reakcijas un darīšu to atpakaļ virzienā. Tad, kad līdz ko, kamēr tiek rakstīts, viss iet labi, bet līdz ko mēs to apsprīdam, tas norit daudz mazāk labi. Uh, Tagad par KTO atvēršanu citām nozarēm. Jā, tās ir svarīgs jautājums. Bet šeit ir runa tikai pār 3%. Eh, vai mēs eh, to attiecināsim uz eh, lielopgaļas vai aitkopības vai citām nozarēm, tas mainīs visu summas. Interesētība ir liela, bet, manuprāt, šīs tēmats vēl ir jāizdiskutē. Es nepa, neiz, neatgriezīšos tagad pie visiem sektoriem, bet visos gadījumos, lai, kā jau to norādīja Mišels Dantēns un Paulo de Castro, šeit nav runa par to, ka mēs varētu atgriezties pie tā, ka. Um, un mazināt to, kas ir iegu, eh, sasniegts omnibus ietvaros. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu, balstoties jau uz omnibusā paveikto darbu. Vai ir par āgru, vai par vēlu, es eh, negribētu tagad piesaukt veco sakāmo, ka viss mainās, lai nekas nemainītos, bet runājot par lietu pēc būtības, par bezalkoholiskajiem vīriem, lai nebūtu neskaidrības. Šeit eh, nebūtu runas par to, ka es esmu pret e, produktiem, kas ir radīti uz vīna bāzes. E, e, un ir liet, tiek lietoti kā mm, aromatizēti iedzērieni, bet šeit ir jāatkāpjas no KTO noteikumiem. Mēs vēlamies, lai KTO tiektos uz vīnkopības nozari, jo šeit ir runa pār vīniem līdz 8,5 eh, grādiem stiprumā. Tas ir norādīts ziņojumā. Tālāk par šķirnēm runājot. Ziņojums tā ir uzrakstīts tāpēc, ka iekļauts jaunas šķirnes, tā ir dalība valstu un vienkopju opcija. Mēs liekam uz balsojumu drīzumā tekstu, bet domājams, ka tas varētu darboties ar 21. un 27. gadu, un vēl šeit ir runa par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību. Mēs eh, runājam par iespēju izmantot jaunās eh, vīnogšķirnes atkarībā no uh, klimata un pieļaujam to izmantošanu vīnkopībā. Uh, tālāk jūs dzirdējat manu viedokli, ka nevarēs pieņemt e, līdzekļu izņemšanu no atvēlētās summas, un Dortmund kungam atbildot par marķēšanu, mēs um, Strasbūrā par to runājam, tur nebūs klāt, bet mēs varētu vienoties kompetenču jautājumu starp mūsu komitejām, tas būtu arī jānorāda reformu sakarā. Tādā veidā tas viss tiktu iegravēts sakmenī un dotu mums iespēju labāk strādāt. Manuprāt, nav laiks ne par ātru, ne par vēlu, un mēs redzam, ka ir vismaz vienošanās šobrīd, un esmu pateicīgs Eiropas vīnkopjiem kuri atbalstīja mani šajā darbā par to, lai kalorijas pastāvētu, jo nozars seko patērētāju prasībām tālāk par sastāvdaļām, kas ir um, papildvielas un palīgvielas. Arī tas būtu jāiekļauj, bet vienlaicīgi gan, lai atbalstītu nozari, vīnkopībā, kas ir gan vietējs, gan starptautisks, mums ir jāapzinās arī dinamika citur pasaulē un e, nedrīkstētu izveidoties situācija, ka Eiropas vīnkopības nozare ir palikusi iepakaļ, apzinoties to, ka jaunās paudzes ir prasīgākas eh, pret produktiem un arī eh, vīns neizspruks no viņu prasībām. Šāds priekšlikums izskanēja. Es domāju, ka mm, es eh, ātri pieskāros būtiskākajiem elementiem un ar nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus, lai varētu strādāt pie šī ziņojuma. Paldies! Liels eh, paldies! Eh, tiešām, nu, man principā atliek piebilst tikai to, ka 3. decembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, līdzīgi kā trim citiem atzinumiem. Un eh, tiešām atvainojos, ka jūs tā steidzināju, bet nu laika mums tiešām ne, nav nemaz jo man ir liels prieks jums stādīt priekšā deve komitejas eh, priekšsēdētāju, kas mūs iepazīstinās ar nākamo darbu kārtības punktu. Tā, tā, tā, tā. Devītais punkts vēl nav izskatīts. Eh, tik vien tas, ka kolēģim De Castro ir jādodas prom. Eh, tāpēc viņš lūdza mums uh, izrādīt uh, vienu mazu laipnību uh, un prezentēt desmito punktu tagad. Labi, labi. Dekastro kungs, tad lūdzu vārdu vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Vēlējos sacīt tikai to, ka mums šeit ir uh, misijas. Uh, atskaita, ko Agri un DV sekretariāti ir ļoti kvalitatīvi sagatavojuši. sagatavojuši tā, tas bija tāds eh, misijas brauciens uz Madridi, kur piedalījās eh, vairāki kolēģi, Klāra Agilēra, eh, Hoibušas kundze, citi mūsu prominenti eh, locekļi un arī dēve eh, kolēģi. Ļoti nozīmīgs eh, brauciens, bet pārāk neizplūdīšu garās, garos aprakstos par to, kā mums tur gāja. Šai atskaitē ļoti precīzi ir atspoguļota mūsu sarunas ar Spānijas senāta pārstāvjiem Madridē Eh, FAO mm, tur eh, nu, bija, bija eh, nācis klajā ar vairākiem ļoti vērtīgiem, interesantiem paziņojumiem, kurus mēs ņemam vērā un pārunājām, mm, pasvītrojot, cik būtiski ir ilgspējīgas attīstības šie te uzdevumi. Um, varu, mm, varētu, protams, vēl daudz ko piebilst, bet to nedarīšu. Tā vietā norādīšu, ka šis dokuments jums ir pieejams. Ja? Eh, vēlaties ar to iepazīties, eh, to noteikti nenožēlosit. Un varbūt ne šoreiz, bet kādā citā reizē pie tā mēs varētu atgriezties un, un par to padiskutēt. Varbūt ne tagad, tā uzreiz pēc KLP jautājuma pārunāšanas, bet kādā citā piemērotākā brīdī. Uh, piemēram, pārunāt tādus jautājumus kā uh, cīņa ar bādu pasaulē, kur, kur pēdējā laikā ir, ir, ir sakāves ciestas un, un situācija ir pasliktinājusies īstenībā. Paldies, ja neiebilstiet, tad no savas puses piebildīšu, ka viens deputāts ir pieteicies vēlas izteikties. Hoifīgas kundze, paldies, pavisam īsi vēlos pasvītrot to, ko Paula de Castro arī sacīja mēs domājam par situāciju pasaulē, tad, protams, eh, vidas situācija nav tā spožākā un tas, kas eh, Madridē tagad notiek pirmā kopējā parlamentārā sanāksme, to šo praksu vajadzētu turpināt. Tur mēs apzinātu, kāda ir eh, valstu situācija. Mēs aicinātu pēc iespējas vairākiem deputātiem tur pieslēgties. Tomēr bija žēl redzēt, ka cik maz zemes bija pārstāvētas no Eiropas, piemēram, no Vācijas. Vispār viens pārstāvs nebija ieradies, tā kā šeit vajadzētu mums tā koncentrētāk strādāt pie šīs svarīgās tēmas. Paldies! Czy w takim razie rozumiem, że e, informację mamy przekazaną, sprawozdanie mamy. Zapewne zaj- będziemy do tego wracać